Iepriekšējais notika maijā, un Eirozonā arī parādījās jaunas attīstības vēsmas. Mēs redzam, uh, and, uh... mēs redzam ka arī vairākās valstīs uh, parādās izaugsme atgūstas izaugsme un jāsaka, ka ECB monetārā politika ir bijusi ļoti efektīva un tam mēs arī varam daudzējādā ziņā pateikties. Bet jāsaka, ka neskatoties uz inflāciju, tā tomēr ir saglabājusies visai zemā līmenī, un tas pat kļūst par tādu intelektuālu izaicinājumu, kā interpretēt šo zemo inflāciju, cenu un uh, algu dinamiku ne tikai Eiropā, bet arī citu vietu. Septembrī ECB valde eh, lēma nemainīt procentu likmes un teica, ka aktīvu uzpirkšanas programma turpināsies līdz šī gada beigām vai pat ilgāk, ja tas būs nepieciešams. Un, eh, ja ECB valde uzskatīs, ka kaut kas ir jāmaina, viņi to darīs. Protams, ir bijušas diskusijas par uh, vairākiem eh, scenārijiem, iespējamiem scenārijiem, bet par programmas apmēriem, tempu, ilgumu un nekas uh, precīzāk nav zināms. Mēs saprotam, ka ir paredzēta programma rudenī, bet neko sīkāk nezinām. Protams, lēmumu vēl ir jāpieņem un uh, Mēs, protams, arī eh, gribam no jums dzirdēt kādas ekonomiskās un finansiālas prognozes. Un ar Dragī kungu mēs vēlamies runāt eh, par vienotas monetārās politikas eh, ieviešanu, par dažādiem ieteikumiem. Uh, un arī par uh, korporatīvo iepirkumu programmu. Tie ir jautājumi, uh, kuriem esam veltījuši arī vairākus interesantus dokumentus. Runājot arī par decentralizēto īstenošanu monetārās politikas jomā. Tāpat arī par vairākām šīs politikas jomas komponentēm. Mēs runājam gan par politikas īstenošanu, gan veikšanu centrālā līmenī, un it sevišķi šeit runāju par atsevišķām struktūrām, un ir jāsaprot, ka tas attiec arī uz kapitāla tirgu savienību, kur nu, uzbūve ir tāda centralizētāka. Un mēs par to jau esam runājuši ar priekšsēdētāju Dragī šajā jomā. Runājot par CSPP, jeb šo korporatīvo sektoru iepirkumu programmām, mēs vēlamies panākt vairāk caurskatāmības. Mēs esam redzējuši, ka patiešām ir bijuši uzlabojumi. Un, protams, esam priecīgi sekot tieši šādiem jaunieviesumiem un mēs ceram, ka turpmākie soļi uh, arī nelabvēlīgi neietekmēs uh, instrumentu un ekonomiku kopumā. Mums šodien ir ārkārtīgi daudz interesanti jautājumi, par kuriem diskutēt, un tagad došu jums vārdu priekšsēdētāji, dragi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi godā tie ekonu komitejas locekļi. Esmu šodien ļoti gandarīts, ka atkal varu uzstāties jūs komitejā jau šogad trešo reizi. Pirms uh, gada mēs kopīgi uh, runājam par uh, to, ka Eirozonā notiek tāda visai gausa atgūšanās. Mēs arī pieredzējām um, to, ka nedaudz šie jautājumi tika izlaist no mūsu acu. Uh, leņķa, ņemot vērā apvienotās karalists referendumu. Bet pēdējā gada laikā ekonomiskā atveseļošanās ir notikusi ātrāk un arī vairākās valstīs, ņemot vērā mūsu uh, izšķirīgo monetāro politiku. Šodien es runāšu par ekonomiskajām izredzēm un par to, kā mūsu politiskie uh, un monetārie pasākumi ir ietekmējuši situāciju kopumā. Ņemot vērā jūsu komitejas lūgumu, pievērsīšos galvenokārt diviem jautājumiem, kas saistīti ar ECB monetāro politiku. Pirmām kārtām šo korporāciju korporatīvo sektoru iepirkuma programmu CSPP un monetārās politikas um, īstenošanu visā eirozonā. Jāsaka, ka visās Eirozonas valstīs un sektoros mēs redzam ekonomisko atveseļošanos un IKP izaugsme bija pat labāka nekā mēs varējām prognozēt šī gada sākumā. 2,3% eh, katru mm, gadu uh, otrajā ceturksnī. 17 secīgi izaugsmas ceturkšņi ir pieredzēti Eirozonā, un mums, protams, ir jāturpina tikpat uh, braši virzīt uz priekšu arī turpmāk. Uh, šī atlapšana galvenokārt notiek pateicoties tieši pašmāju politikai un ir uzlabojusies situācija arī darba tirgū eh, bezdarba rādītāji ir uh, viszemākie, kādi ir bijuši vērot pēdējo astoņu gadu laikā un uh, gandrīz par 7 miljoniem uh, kopš 2013. gada ir pieaudzis to cilvēku skaits Eirozonā, kas ir iekārtojušies darbā. Papildus nodarbinātība un uh, labklājīgākas mājasaimniecības, protams, ļauj arī tā paš, patvaļīgāk raudzīties nākotnē, domājot par patēriņa līmeni un arī investīciju līmenis pieaug ņemot vērā ļoti izdevīgus finansiālos apstākļus. Un arī dalība valstīs tautsaimniecības kļūst noturīgākas pret dažādiem faktoriem, kas tās ietekmē no ārpuses. Ņemot vērā septembra ECB prognozes, ekonomiskais pieaugums turpināsies, ņemot vērā uh, šīs uh, aprēķinātās izaugsmes um, parametrus. Igadējais IKP līdz 2017. gadam būs 5 par 2,2%, nākamgad par 1,8% un 2019. gadā par 1,7%. Ja mēs runājam par uh, eirozonas iespējamiem riskiem, uh, situācija. Uh, šķiet diezgan līdzsvarota. Bet, protams, ir arī dažādi globālie faktori, kas tirgu ietekmē kopumā, kā ietekmē arī valodas maiņas tirgus. Lai mūsu ekonomiskā atlapšana patiešām būtu stabila, ir jābūt spēcīgākai inflācijas dinamikai. Kā jau es teicu, iepriekš deflācijas risks gandrīz ir izzudis, bet jāsaka, ka šie pasākumi, e, kas balsās uz inflāciju, kas ir ļaujuši inflāciju noturēt zemu, ir bijuši visai uh, mēreni pēdējo mēnešu laikā. Gā, augusta mēnesī mēs vērojam 1,5% uh, uh, inflācijas un mēs uh, lēšam, ka tā varētu sasniegt 1,5% 2019. gadā, ņemot vērā ECB darbinieku. Um, prognozes un modeļus. Mēs uzskatām, ka kādā brīdī inflācija uh, atgriezīsies pie tā līmeņa, kādu esam nosprauguši kā mērķi, bet mums ir jādomā arī par pietiekam labu monetāro politiku, lai varētu materializēt šādu uz augšējošu inflāciju. Mēs gan arī redzam, ka joprojām nav pilnīgas skaidrības runājot par vidustermiņa inflācijas prognozēm. Mājas kursu nestabilitāte, protams, arī mums neļauj būt pārāk drošiem par nākotnē notiekošo, jo tas varētu arī nelabvēlīgi ietekmēt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Mums tādēļ ir jābūt uzstājīgiem un uh, pacietīgiem. Ir uh, jāpielāgojas uh, šai inflācijai, lai tā varētu būt ilgspējīga un uh, pašpietiekama. Tādēļ mums ir jāparūpējas arī par turpmāku atlapšanu no ekonomiskās krīzes un ir jābūt arī pietiekami efektīvai monetārai politikai. To paturot prātā, mēs vēlāk izlemsim, kā uh, rekalibrēt savus instrumentus, lai varētu turpināt sniegt monetāro atbalstu Eirozonai un lai tā varētu arī labāk pielāgoties izaugsmes trajektorijai, ko raksturotu cenu stabilitāte, ilgtspējīga cenu stabilitāte. Un tagad daži vārdi par CSPP. Monetārās politikas pasākumu pakotne, ko mēs esam eh, sākuši izstrādāt kopš 2014. gada, ir eh, ļāvusi uzlabot eh, finansiālos apstākļus un ir ļoti Grūti apstrīdēt to, ka šis monetārās politikas stimuls rada eh, labāku, eh, labākus peļņas rādītājs, cilvēki labāk nopelna un arī ekonomika ir stabilāka. Mēs arī bijām gatavi mēs arī varējām izmantot tādus nestandarta instrumentus, kas radīja papildus uh, stimulu ražotājiem. Banku sistēmā notiekošie pasākumi ir bijuši eh, pietiekami efektīvi, jo bija arī vieglāk piekļūt kredītiem. Es runāju arī tieši par uh, aktīvu pirkšanas programmu APP, bet mm, pateicoties arī eh, pārfinansēšanas mm, operācijām, aktivitātēm, ir iespējams panākt arī vairāk ilgākā termiņā. Ja mēs runājam par uh, CSPP gribēja tam veltīt vēl vairāk vārdu kopīgi ar kopīgi eh, ar pasākumiem, kas veltīti vērtspapīriem, kas ir garantēti ar aktīviem un sektajām obligācijām, CSPP arī ir pietiekami eh, laba APP komponente. Eh, pazeminot nefinanšu korporāciju finansēšanas izmaksas, tas var eh, ļaut eh, ieviest labāku un labvēlīgāku finanšu un monetāro politiku. Saskaņā ar CSPP eiro sistēma eh, no 2016. gada pirka obligācijas, ko emitēja ne banku korporācijas, un tādā veidā 110 miljārdi eiro tika emitēti 20 valstīs, tika nopirkti 20 valstīs, um, un eh, tos emitēja apmēram 200 emitenti. Visu šo informāciju varat izlasīt mūsu tīmekļa vietnē, kas tiek eh, katru brīdi aktualizēta. Mēs joprojām domājam, kā uh, darīt zināmu vēl uh, papildus informāciju, lai būtu vēl vairāk caurskatāmības, tajā pašā laikā nelabvēlīgi neietekmējot monetāro politiku. Pateicoties korporatīvo obligāciju iepirkumam, uh, uzņēmumi Eirozonā var tagad labāk finansēt savas aktivitātes, emitējot obligācijas. Bet ja uzņēmumi. Uh, ja uzņēmuma obligācijas tiek pirktas vai tās eh, tiek pirktas arī korporatīvajos tirgos, tas tiek um, izmantots, bet ne, netiek izmantots SPP. Un uh, liela pēļņa vai arī tādas uh, kotētas um, obligācijas nevienmēr var pārdot tajos pašos tirgos, kur pārdot ne finanšu korporāciju emitētas obligācijas. Un tas viss ir, protams, nesis savus augļus, un ja mēs runājam par šīm nekorporatīvajām obligācijām, kas neatbilst CSPP, to uh, vērtība kritās par 262 um, bāzes punktiem no 5,59% pagājušā gada martā līdz 2,97% pašreiz. Ja runājam par aktīvu iepirkumiem, lai varētu uh, uzlabot uh, ekonomiskās aktivitātes, tas, protams, ir jāpapildina arī ar uh, reālās tautsainiecības kreditēšanu. Uh, Mēs esam redzējuši, ka um, mazajos un vidējos uzņēmumos tas rada patiešām tādu ļoti labvēlīgu papildu efektu. Aizvien vairāk uzņēmumu mēģina meklēt finansējumu, kas balstās tieši tirgus instrumentos, Tādēļ bankas var arī mazākiem uzņēmumiem piedāvāt vairāk aizdevumu, jo parasti MVU ir grūtāk piekļūt finansējuma avotiem. Un, ja mēs runājam par uh, nefinanšu uzņēmumiem, nefinanšu korporācijām un banku uh, aizdevuma procentu likmēm, tie ir samazinājušies par apmēram 50 bāzes punktiem, kopš tika izziņots uh, CSPP projekts. Ņemot vērā vē, pēdējo pētījumu par uzņēmumu piekļuvu finansējumam, mēs esam patiešām secinājuši, ka maziem uzņēmumiem tagad ir vienkāršāk piekļūt finansējumam. Tādēļ CSPP ir uzlabojis reālās ekonomikas finansējumu un arī radījis tik nepieciešamo monetāro stimulu, kas sasaucas ar um, nospraustu inflācijas rādītāju politikas pasākumu uh, ietekme uz reālo ekonomiku līdz ar to ir neapstrīdama uh, visā Eiropā, nestoties arī uz finansēto uzņēmumu izmēriem. Arī tas pats attiec uz sektoriem un eirozonas valstīm. Mēs varētu teikt, ka vienotas monetārās politikas īstenošana uh, not, ir notikusi patiešām glūdi. Vienota valūta pieprasa vienotu monetāro politiku. Uh, Valde līdz ar to vēlas saglabāt um, cenu stabilitāti visā eirozonā nedalāmā veidā. Un tāpat tiek arī izstrādātas um, īstenošanai nepieciešamas vadlīnijas. Saskaņā ar ECB uh, statūtiem Eiropas centrālā banka ir lūgus, lai nacionālās centrālās bankas varētu veikt tādas operācijas, kas ir saskaņā ar Eirosistēmas uzdevumu uh, kopumu. Nacionālām centrālajām bankām ir pienākumi strādāt saskaņā ar ECB norādēm un vadlīnijām. Šāda denta, decentralizēta pieeja, protams, ir domāta ņemot vērā tieši Eirozonas finansiālo struktūru un arī to, ka ir segmentēti nacionālie finanšu tirgi. Mēs, protams, regulāri sazināmies ar nacionālajām centrālajām bankām, tām ir arī eh, jā domā par savas judikatūras eh, regulāru modernizāciju, lai varētu pēc iespējas labāk apkopot nepieciešamo informāciju, ko varētu izmantot eh, mūsu bankas valde, izstrādājot konkrētas politiskās vadlīnijas. Uh, Nacionālās bankas tāpat arī ļoti labi pārzina dalību valstu jurisdikciju, līdz ar to tās var arī labāk saprast, kā pārvaldīt aktīvus, ko var izmantot kā ķīlas mūsu operācijās. Šāda decentralizēta pieeja ir, ir pierādījusi sevi kā um, efektīva un mēs redzam, ka nav joprojām tāda pilnīgi patiesa vienotā tirgus kapitāla un vērtspapīra jomā. Eh, tādēļ mums ir jāizmanto šī decentralizētā pieeja. Mēs, protams, saprotam, ka tas ietekmē arī mūsu monetāro politiku. Mums nevajadzētu aizmirst, ka monetārā savienība gal galā tika izveidota, lai būtu viengabalaināki kapitāla tirgi un lai varētu arī uzlabot uzlabot finansējuma noteikumus visā Eirozonā kopumā. Jūs arī lūdzāt, lai nedaudz pastāstu par decentralizāciju. E, tādēļ arī dalīšos savās atziņās par šo jautājumu un arī par to, kā tas ietekmē EMS darbību. Jāsaka, ka ECB nestandarta politiskie pasākumi ir bijuši ļoti efektīvi, lai labāk varētu finansēt uzņēmums un mājasēmniecības eirozonā, bet nevajadzētu tagad uh, arī aizmirst, cik bēdīgā situācijā mēs vēl bijām pavisam nesen. Institucionālās nepilnības, struktūrāli trūkumi un arī pārāk liela riska uzņemšanās ir uh, negatīvi ietekmējusi arī monetārās politikas situāciju vairākās valstīs. Un uh, tas apdraud uh, cenu stabilitāti, pret kuru mēs vēlamies cīnīties. Protams, ir jāmēģina izrauties no šī aburtā loga. Loka. Jāsaka, ka tagad, protams, uh, situācija ir pagriezusies uz labo pusi un daudzi pasākumi ir atstājuši labu iespaidu uz situāciju dalību valstīs. Mēs vēlamies patiešām atgriezties uh, pie, tiem, pie tā inflācijas līmeņa, kas ir uh, mūsu nolīku, nolūkos. Bet runājot um, par ciklisku pielāgošanos, joprojām ir arī vairākas struktūrāla rakstura problēmas, kas aizkavē pietiekam labu un ilgspējīgu ekonomisko konverģenci. Dalību valstīm ir jābūt noturīgām, ir jāparūpējas, lai pašreizējais attīstības ritms tiktu saglabāts. Ir eh, jābūt eh, dalību valstu lēmumiem, dalību valstu valdību lēmumiem, kas tiek papildināti ar turpmākajiem soļiem, eh, lai ekonomikas un monetārās savienības pārvaldība patiešām atbilst savam mērķim. Paldies par uzmanību un tagad atbildēšu uz jautājumiem. Thank you very much, President. Paldies prezidentam Dragī par šo ļoti interesanto prezentāciju. Tik tiešām arī mēs nepacietību gaidām turpmākos izšķirošus soļus, lai mūsu MS pārvaldības ietvars atbilstu vajadzībām. Pacietība un neatlaidība, kur jūs paudāt kā vadošo principu, vēlāk lemjot par pārkalibrēšanu, veicot politikas pielāgojums. Tas man liekas ļoti interesanti. Tāpat arī saiknes starp kapitālu tirgus savienības pabeigšanu un decentralizācijas ietvaru pārskatīšanu un arī ietekmi, kas būtu no korporatīvā sektora iepirkuma programmas un finansēšanas uh, nosacījumiem. Paldies! Sāksim šobrīd jautājums un atbildes. Brains Heis pirmais lūdzu. Prezident Dragī, esat sveicināti Ekon komitejā. Paldies par prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Viens par inflācijas mērķi, kur jūs pieminējāt, un emisiju limits kvantitatīvai veicināšanai. Nesen jūs sacījāt, ka ECB prognozes ir samazināts 18, 19 gadam, inflācija, eiro nostabilizēja savu pozīciju pret dolāru. Šobrīd 15% pieaugums. Tas varētu būt saistīts ar dolāru recesiju, ASV recesiju, respektīvi. Ņemot vērā, ka tāda ir notikuma attīstība, vai jūsuprāt, joprojām ir iespējams sasniegt inflācijas 2% mērķi, kur esat nosprauduši? Ņemot vērā, ka buksē jau ASV ekonomika. Un tad otrs jautājums par 33% limitu kvantitīvās veicināšanas programmas ietvaros. ECB atsevišķās valstīs, piemēram, manā, Īrijā, arī Portugālē un, cik es saprotu, arī Vācijā, jau ir diezgan tuvu šim 33% limitam. Jautājums tad ir tāds, kā šīs valstis nebūs neproporcionāli ietekmētas ar šo 33% limitu attiecībā uz to, ko ECB iepērk Vai ECB ir apsvērusi pacelt šo limitu no 33% uz augšu? Piemēram, obligācija izpārdošana vienā valstī, kas varētu radīt lejupslīdi. Tiešām vēl to dzirdēt jūsu viedokli, tīpaši attiecībā uz tām valstīm, kas ir ļoti tuvu jau šim limitam. Paldies! Paldies par pirmo jautājumu. Jā, ir bijusi neliela korekcija uz leju. Šobrīd inflācijas trajektorija tiek prognozēta kā tāds vēburts. Viņi iet tuvākajos mēnešos uz leju un pēc tam nedaudz uz augšu. Tas pārsvarā saistīts ar bāzes efektu naftas cenās. Nesen eiro vērtībai palielinoties, tāda bijusi ir ietekme. Mēs jautājam sev, cik svarīgi ir, nu, pirmkārt es vēlētos teikt, ka valūtas maiņas eh, konkrētā likme nav mērķis pats par sevi. Nav viegli saprast, cik lielā mērā eiro nostiprināšanās ietekmēs valūtas likmi un kā tas saistīsies ar inflācijas līmeni. Ir vismaz trīs faktori, kas ir jāņem vērā. Viens ir neapšaubamā uzlabošanās ekonomiskajā situācijā Eirozonā. Tas ir tāds pilnīgi skaidrs faktors, kas eh, pamato valūtas maiņas likmes celšanos, ja, ja vien citā pasaules daļās nenotiek līdzīga attīstība. Uh, Bet ir vēl divi faktori. Pirmkārt, dažādas monetāras politikas tuvākajos mēnešos eh, atšķirīgās jurisdikcijās var atšķirīgi attīstīties. Un trešā saistīta ar to, ka ir iespējama vispārēja uzlabošanās pārliecībā, kāda pārējā pasaule pauž attiecībā uz eirozonu. Tas lielākoties ir saistīts ar politiskiem iemesliem, ko esam pieredzējuši pēdējos 6-7 mēnešos. Un kā jūs redzat, šodien uh, valūtas eh, maiņas likme daļēji atspoguļo politisko attīstību Eirozonā, lai gan lielākoties mēs redzam, ka Eirozonā pieaug arī pārliecība. Ir grūti nodalīt šos faktors vienu no otra. Bet noteikti, ka vismaz daļēji tas ietekmēs inflācijas trajektoriju, līdz ar to uh, padome sacīja, ECB padome sacīja, ka uzraudzīs attīstību un e, ir pauduši bažas par šo notikumu attīstību. Vai tas ir iespējams? Jā, mēs joprojām esam, pārliet, esam pārliecināti, ka balstoties uz tādu ekspansīvu monetāro politiku, mēs sasniegsim mērķus un inflācijas trajektorija nenovēršami tuvosies nospraustajiem mērķim, tā kā mēs to esam noteikuši, bet mums jābūt pacietīgiem. Tas, tas prasīs laiku, mums jābūt arī neatlaidīgiem, īstenojot monetāro politiku. Par otru jautājumu. Jā, mēs tik tiešām skaitam visus obligācijas, kas ir mūsu portfelī attiecīgajās dalību valstīs šajos 33% limitu. Un nē, ECB padome nav apsvērusi mainīt šo limitu. Paldies. Paldies, Pervanša Beres. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Jūs eh, jau runājāt hm, šai komitejai uzdodot jautājumu par eh, decentralizēto politiku. Eiropas eh, komisija pagājušā nedēļā publicēja tādu būtisku ierosinājumu pārskatīt uh, eh, mikrouzraudzības uh, eh, ietvaru. Es uh, nešaubos, ka jūsu institūcijai arī būs pozīcija par šo priekšlikumu kaut kad nākotnē, bet ņemot vērā jūsu pieredzi, nešaubos, ka jūs ļoti cieši raugaties, kā funkcionē tās augtās aģentūras un uh, kādi būtu jūsu ieteikumi arī, nu, ko jūs sagaidat, lai šīs aģentūras labāk varētu saskaņot savu darbu ar eh, centrālo banku un uzdodot šo jautājumu, to es jums vairāk uzdodu kā uh, Eiropas centrālās bankas prezidentam, bet ceru, ka jūs varēsiet atbildēt notrais jautājums. Es eh, pārstāvu partiju, kas ir parakstījis vēstuli jums ka nepieciešama lielāka caurskatāmība uh, corporate purchase uh, sektorā un es uh, esmu dzirdējusi no jums, un arī jūs to šodien apstiprinājāt, kā šī vēlme nodrošināt lielāku caurskatāmību un uh, Manuprāt, tas tieši caurskatāmība ļautu bankai, centrālajai bankai virzīties uz priekšu, arī attiecībā uz monetārās politikas uh, sniegšanu. Vai jūs esat analizējuši iespējas iet virzīties tālāk un uh, virzīties tātad uz šo labāko caurskatāmību, un vai jūs varētu pateikt dažus vārdus par to? Paldies! Mēs noteikti atzinīgi vērtējam Eiropas uzraudzības sistēmas pārskatīšanu, kas ietver ESA uzraudzības aģentūru darbības izmaiņas. FSF izveide bija ļoti nozīmīgs solis virzoties uz jaunu ietvaru, kas padarīs kopējo sistēmu noturīgāku. Un savā ziņā mēs no tā iegūstam. Mēs iegūstam kā monetāras politikas veidotāji, jo mēs varam īstenot šādu politiku ilgāk, kas ne, nebūtu iespējams, ja sistēma nebūtu tik noturīga, kāda tā ir šobrīd. Tā kā mēs noteikti atbalstam ESA šo uzraudzības aģentūru struktūras pārskatīšanu, pārvaldības struktūras pārskatīšanu kas attiecas uz SRB, mēs tur nesagaidām e, no šīs pārskatīšanas kādas būtiskas izmaiņas. Galu galā mana kā SRB priekšsēdētāja uzdevums ir nodrošināt, ka tās darbība ir noderīga. Mēs esam atvērti jebkuram ierosinājumam attiecībā uz to, kā mēs varētu strādāt labāk nekā esam to darījuši līdz šim. Kā lūdzu? Well, we Jautājums nav dzirdams. Jā, mēs, protams, vēlamies apsvērt eh, un diskutēt šos jautājumus ar ECB padomi vadības grupu. Piemēram, viens no variantiem, ko mēs apsvērām, ir eh, vadības komitējai, šis steering komitija piešķir lielāku lomu, bet mums jāatceras, ka SRB netika izveidot kā lēmumu pieņēmēji struktūra, bet gan kā konsultatīva struktūra, kas eh, izdod atzinumus. To mums vajadzētu atcerēties, ka tur ir lielākā atšķirība starp SRB un citām uzraudzības iestādēm. Vēl cita lieta, kur SRB varētu darboties, bet nu, tas tāds mans personīgais viedoklis ir. Tā būtu tāda iespēja, kur pie viena galda vadības komitejas pārstāvi un e, uzraudzības iestāžu pārstāvi var kopā apspriest, e, ko var uzlabot un to noteikti varētu veikt SRB. Bijuši arī ir konkrēti priešlikumi tieši šajā jomā, ka tāda koordinējoša funkcija. Nu, īstenībā vairāk nekā koordinēšana, jo tur būtu arī saistība ar lēmumu pieņemšanu. Tā būtu tāda iespēja apmainīties ar viedokļiem iestāžu vadītājiem. Mums ir arī jāturpina progress, pabeidzot darbu pie Banku Savienības un Kapitāla tirgus Savienības. Tas viss tiks apspriests SRB ietvaros. Par caurskatāmību. Kā jau es tikko sacīju, mēs, manuprāt, esam caurskatāmi un esam kopš jūnija veikuši uzlabojumus vēl. Līdz ar to jautājums ir tāds. Nu, mums nav nekas pret informācijas atklāšanu līdz brīdim, kad informācijas atklāšana kļūst pretproduktīva saistībā ar mūsu monetāras politikas īstenošanu. Tātad līdz brīdim, kur mēs nevēlamies, lai tirgi sāktu darboties pret mums. Tas, tā būtu tā robeža vairāk kā 200 kompānijas, vairāk kā 1000 vērtspapīru, Līdz ar to ideja, ka mēs varētu dot priekšroku vienai kompānijai vai vienam vērtspapīram, nu tas ne, nav pamatot absolūti. Informācijas atklāšana, jo tieši par to mums jautāja, par atsevišķiem e, e, šiem aktīvu turējumiem, nu tas ietekmētu šo aktīvu programmu. Bet tas ļautu uh, tirgus dalībniekiem izmanto šo informāciju. Bet mēs, protams, varam turpināt eh, uz, veikt uzlabojumus, paturot prātā ierobežojumus, kā mums pa, veiktiem pasākumiem jābūt efektīviem. Paldies, Sanders Lūnas. Paldies, priekšsarētāji. Esat sveicināti, Dragī kungs. Mēs drīz apspriedīsim ECB igadējo ziņojumu šeit, un es esmu referents. Vēlos uzdot jums dažus jautājumus izmantot šo iespēju, lai pajautātu jums par dažām idejām, kas ir apritēji, tīpaši par caurskatāmību. Pirmkārt, ir priekšlikums, lai novērstu interešu konfliktu, ka ECB vajadzētu publiskot finanšu interešu deklarācijas ECB eh, e padomas locekļiem. Tāpat ir priekšlikums nodrošināt, ka ētikas komiteju nevada bijušais ECB prezidents. Būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli par šiem diviem jautājumiem. Jā, paldies. Mēs joprojām do, domājam par abām šīm idejām. Es nedomāju, ka mēs būtu negatīvi noskaņot par šiem priekšlikumiem, bet mums tas ir jāspriež ar kolēģiem ECB padomē. Paldies. Jā, Es to, tā arī gaidīju, tāpēc man ir vēl viens jautājums par Ķīnu. Mēs visi uh, lasījām pēc uh, igadēju ziņojumu, kur ir bažas par Ķīnu, nepieredzētu investīciju apjomi, kas balstās uz parāda instrumentiem. Mēs daudz ko runājam par Ķīnu šajās dienās, un kā jūs vērtētu ekonomisko situāciju, un kā strauja palēnināšanās Ķīnas ekonomikā varētu ietekmēt eh, pasauli, var, varētu būt globāla krīze. Nu, cik jums ticams liek šis scenārijs? Paldies! Jā, mēs šo visu ziņojumu esam eh, redzējuši, arī to, kas tiek teikts par Ķīnu. Tur ir divas lietas jāpatur prātā. Pirmkārt, globālā finanšu stabilitāte, un otrs ir ietekme uz Eirozonas ekonomiku. Mēs esam pārliecināti, ka Ķīnas uzraudzības iestādes var adekvāti tikt galā, un viņi jau ir sākuši rīkoties visās jomās, kur BIS ir veikusi analīzes. Par ietekmi Līdzīga situācija mums bija 2015. gada sākumā, kad pastāvēja bažas, ka Ķīnas ekonomikā būs ievērojama tempa pazemināšanās izaugsmē. Bet situācija šobrīd ir ļoti atšķirīga. Toreiz tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs palielinājām ievērojami mūsu monitoringu programmu Šobrīd nepārtrauktā ekonomikas attīstība pamatā balstās uz iekšējo patēriņu, iekšējiem avotiem, un kas vēl svarīgāk ir uz iekšējām investīcijām. Zemas procentu likmes, protams, palīdz, lieki ienākumi, ieņēmumi palielinās, palielinoties nodarbinātībai. Līdz ar to palēnināšanās izaugsmas tempos, nu, jā, tas ne, nebūs varbūt e, pozitīvi, bet tam nebūs tik liels negatīvs ietekms, e, kā tas bija pirms diviem gadiem. Tātad jūs esat pārliecināti, ka Ķīnas uzraudzības iestādes tiks galā, vai jums e, arī Ziemeļkorejas situācijā uh, viss būs kārtībā. Mēs par monetāram bazukā runājam, tagad par raķešu vīriem ir diskusija. Tas man, priekšsarētājs, man liekas, tas ir ārpus ECB kompetences. Nē, nu tad, kad mēs mūsu sanāksmes noslēgumos runājam par to, ka ārējie riski pastāv, nu, tas ir tas, par ko mēs runājam, par ģeopolitiskiem riskiem, kas pastāv ārpus Eiropas Savienības. Paldies, Kora van Nivenhoizen. Paldies, priekšsarētāji. Dragie kungs, esat sveicināts. Man ir divi jautājumi jums. Ārpus parastās uzraudzības politikas. Pirmais ir par kriptovalūtām šobrīd ļoti aktuāls temats. Ķīna šobrīd ir aizliegusi initial coin offerings, kas radīs ir stress starptautiskajos tirgos. Meksikā ir fintech eh, uzņēmumu darbības regulējums pieņemts, tāpat saistībā ar kriptovalūtām. Arī mūsu vicepriekšsarētājs paziņoja, kā tas ir spekulācijas instruments, un es salīdzināju šo straujo izaugsmu ar e, holandiešu tulpju māniju. Cik jūsuprāt ir nepieciešams e, eh, regulēt, regulējošs ietvers? Ko jū, vai jūs esat vairāk Ķīnas pusē, kas vēlas aizliegt, vai Japāņu pusē, kas vēlētos regulēt? Un otrs jautājums par vadlīnijas projektu, kur ECB prezentē pagājušā nedēļā par fintech kredīti iestādēm. Saskaņā ar šīm vadlīnijām fintech kredīti iestādēm ir jāizpilda augstākas kapitāla prasības nekā parastajām kredīti iestādēm. Līdz ar to mans jautājums ir tāds, vai jums neliekas, ka ar šīm vadlīnijām ECB nostāda Eiropas fintech uzņēmumus neizdevīgākā pozīcijā, salīdzinot ar pārējo pasauli. Un kā tas iet kopā ar vienāds pakalpojums, vienādi noteikumi. Šīs vadlīnijas varētu iz, var izskatīties kā mēģinājuma aizstāvēt eh, veco banku sektoru. Par pirmo jautājumu. Mums ir jājautā, kāda ir materiāla riski ekonomikai. Un runa ir par trim kanāliem. Apmērs, lietotāju pieņemšana un cik lielā mērā bitcoin ietekmē reālu ekonomiku. Pārbaudot visus trīs kanālus, nonākam pie secinājuma, ka vēl ir pāragri apsvērt pat to, kā maksājumu līdzekli nākotnēji. Mums ir vēl nepieciešams domāt. Jūs man prasat, ko ECB ir lēmusi? Nē, mums nav bijusi nekādas diskusijas. Tas nebūtu pat mūsu pilnvarās kaut ko tādu aizliegt vai, vai regulēt. Bet mums pat nav bijusi diskusija par institucionāla viedokļa izstrādi šajā jautājumā. Par to pastāv atšķirīgi viedokļi, jūs pieminējāt vienu no tiem. Vispārīgāk runājot, un tas tā ir kā atbildi jūsu otrajam jautājumam, mūsu galvenās bāžas saistībā ar šīm inovācijām visās jomās finanšu sektorā, ne tikai attiecībā uz bitkoinu, bet arī citām lietām, ir saistīts ar potenciālo neaizsargātību pret kiberriskiem. Un tas ir tas, uz ko mēs koncentrējam savu darbu šobrīd. Tas būtu attiecināms šobrīd arī uz citām inovācijām. Jūs prasījāt, kāpēc eh, fintech uzņēmumiem vadlīnijās kapitāla prasības ir augstākas nekā citām līdzīgām finanšu institūcijām. Es jums pilnībā piekrītu. Vienādiem noteikumiem ir jābūt attiecinājumiem uz vienādiem pakalpojumiem, vienādām prasībām, ar nosacījumu, ka ir vienādi riski. Pēc ECB vērtējuma gan, vismaz ņemot vērā specifisks nosacījums, riski nav vienādi mums būs vēl rūpīgāk ar to jāiepazīstas. Paldies! Thank you. Paldies, Mata Kārsī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, dragie kungam. Es arī gribētu mm, pozitīvi vērtēt to, ka um, jūs uh, izteicāties, esat apmeklējis arī īriju kopš stāšanās amatā un uh, Eh, par eh, īpašumu šiem burbuļiem jūs esat norādījuši, ka ECB nav konstatējuši nekādas eh, šādas nekustamā īpašuma burbuļu pazīmes Eirozonā, jo nav bijusi pietiekama kredītu izaugsme. Man ir jautājums, vai ECB ir viedoklis par to, vai ir pazīmes par šādiem nekustamā īpašuma iespējamiem burbuļiem citās valstīs, atsevišķās dalībvalstīs, pieņemsim īrijā, jo uh, Mūsu valstī, piemēram, ir ļoti pietrūkst sociālajā mājokļa, kas nozīmē, ka daudz cilvēku ir bez mājokļiem, tāpat arī lielas uh, cenu inflācijas ir mm, vairāk pat kā 12% un atbilstošo ECD datiem. Šogad ir arī kredītu apjoms palielinājies kas atkal varētu virzīt šo inflācijas burbulu, vai ECB vēro šīs eh, pazīmes, un vai jūs zinat, kādi soļi būtu nepieciešami, lai varētu izvairīties no jauna šāda nekustamā īpašuma burbuļa? Ja man ir laiks, tad gribētu uzdot vēl vienu jautājumu par eh, CSPP programmu. Un par to, kā tas saistās ar maniem maziem un vidējiem uzņēmiem. Es zinu, ka jūs bieži vien pamatojat eh, CSP paš, pašreizējo ietvaru norādot, ka ECB šādā veidā rāda iespēju bankām eh, aizdot līdzekļus MVU. Vai jums ir kaut kāds veids, kā kvantificēt to, vai tas tā ir vai nav? Man interesētu, kādi dati jums, teiksim, ir, lai pierādītu, ka šie līdzekļi tiek eh, ievadīts ar CSPP programmu, ka tie tik tiešām sasniedz reālo ekonomiku un ka tas nav vienkārši mehānisms, lai dotu eh, kaut kādus labākus apstākļus dažiem multinacionālajiem uzņēmumiem. Paldies! Paldies par jautājumu. Par iespējamo nekustamā īpašuma burbuli vai šādiem burbuļiem. Te ir jānodala uh, lokāla rakstura parādības un sistēmiskas parādības, tātad tādā vispārīgā mērogā. Mēs pilnīgi noteikti dažās valstīs un arī dažās pilsētās redzam, ka mājokļu cenas palielinās. Un tās uh, bieži vien uh, palielinās no tādiem ļoti zemiem līmeņiem, kāda ir bijuši. Dažkārt arī šī cena iet augšā no līmeņa, kas ir bijis tīri normāls, nu vienkārši šī cena iet uz augšu. Tāpat laikā tā ir parādība, kas aprobežojas ar konkrētām pilsētām un konkrētām valstīm. Tas vēl nav kļūst par sistēmisku parādību. Bet pirms mēs varam runāt par burbuli, mums ir jāskatās, vai šis mājokļu ceļu cenu palielinājums vai līdz ar to parādās arī tādi uztraucoši kredīta apjomu palielinājumi. Tad kāda ir šī svira? Tātad kāds ir šis sviras rādītājs? Vai arī tas eh, palielinās, kas bija viens no svarīgākiem būtiskiem rādītājiem pirms eh, krīzes rādītājos, ne tikai nekustamā īpašuma tirgos? Un to mēs nenovērojam. Mēs redzam, ka kredīta plūsmas joprojām ir tāds diezgan uh, Um, mērenas, kaut gan tās uh, ir palielinājušās, bet šie cipari, tātad apjomi, parāda, ka tas ir daudz zemāka apjomā nekā tas bija pirms krīzes. Tāpat laikā reālā ekonomika saņem finansējumu, kas ir nepieciešams, lai tā varētu augt. Tātad mēs nenovērojam uh, tādus sistēmiskus burbuļus. Otrām kārtām Bieži vien iemesls, kāpēc palielinās eh, mājokļu cenas, un tas arī, ko jūs minējāt, ir eh, tas, ka pietrūkst mājokļu, tātad piedāvājums pietrūkst īpaši sociālajiem mājokļiem. Šādā gadījumā, ja šīs mājokļu cēnu palielinājums kļūst satraucošs, ko tad mēs darītu, vai mēs mainītu monetāro politiku? Atbildi ir eh, pilnīgi noteikti nē jo tas nav sistēmiski. Tā tad uh, lokāli ir jāizmanto uh, makro piesardzības uh, instrumenti, un arī īrijā pastāv šādi instrumenti kopš 15. gada, un tie ir uh, pārskatīti 16. gadā. Arī citās uh, valstīs ir izveidoti līdzīgi, ne tieši tādi paši, bet uh, līdzīgi, teiksim, makro uzraudzības instrumenti Nīderlandē, piemēram. Uh, Francija arī domā par to. Tā ka ir arī citās valstīs šie instrumenti. Tātad tādā veidā mums vajadzētu reaģēt uz uh, šīm, uh, šīm lokālajām vērtību izmaiņām. Ja mēs aplūkojam dažādas aktīvas un uzdodam jautājumu, vai šie novērtējumi ir tādi pārāk pārvilkt uz augšu, jā, tad ir vietas, kur tas tā ir. Bet uh, Eirozonā šie vidēji rādītāji tomēr nešķiet tādi pārvērtēti uz augšu. Bet šie rādītāji ļoti augstu tādiem ļoti pieprasītiem komerc īpašumiem. Apmēram pirms gada ECB nosūtīja brīdinājumu, ja nemaldos, astoņām Eiropas valstīm tieši saistībā ar šo jautājumu, tātad par to, ka uh, ļoti pieprasīti komerci īpašumi un arī mājokļi ir tādās pārāk augstās cenās. Un no šīs korporatīvās programmas jau pašiem sākumiem esam uzdevuši sev jautājumu, vai tas reāli uzlabos eh, kredīta nosacījumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā tas uzlabo šos nosacījumus lieliem uzņēmumiem, kuri var eh, izdot obligācijas. Un lieta ir tāda, ka dramatiski šī situācija ir uzlabojusies ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī MVU un arī eh, korporācijām, kas izdod obligācijas, bet šīs obligācijas nav izmantojams šajā CSPP programmā. Tā tad ir obligācijas, ko mēs nepērkam. Arī to vērtība, pēdnesība ir palielinājusies. Bet ir uzņēmumi, kuri tradicionāli griežās vairāk pie bankām kredīt līdzekļu iegūšanai, netik daudz kapitāla tirgos, un arī tās redz, ka arī to bilances ir mm, pieaugušas. Kā to kvantificēt? Nu, labākais veids, kā kvantificēt šo programmu un arī citus pasākums, ko mēs esam izvērtuši, tas ir skatoties uz aizdevumu likmēm, un banku aizdevumu likmes eh, maziem vidiem uzņēmiem ir dramatiski pazeminājušās visā Eiropā neskatoties uz to, vai mēs eh, pērkam vairāk šīs korporatīvās obligācijas, vai arī no vienas valsts uzņēmumiem, teiksim, bet eh, šie rādītāji kopumā ir labi uzlabojušies Spānijā, Itālijā, arī citās valstīs. Es negribu apgalvot, ka tas ir eh, šīs korporatīvo obligāciju programmas efekts. Tur ir ļoti grūti nodalīt dažādos elementus monetārajā politikā, kāpēc tas ir noticis. Paldies! Molijas kaut Keito. Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējā man, iepriekšējos man tādā dialoga raundos es runāju par šiem stranded assets. Un uh, arvien vairāk uh, tiek prasīts Eiropas centrālajai bankai un citiem regulātoriem pieeja finanšu riskiem, ņemot vērā arī klimatiskos riskus makroprudenciālās politikas ietvaros. Papildus tam jūs atcerēsieties, ka es un mani kolēģi nosūtījām jums rakstiski jautājumu par uh, Eiropas centrālās bankas lomu. Uh, Um, Parīzes līguma ietvaros? Un kāda loma jums ir cīnoties pret klimatiskajām izmaiņām šajā kontekstā. Otrais pants nolīgumā saka, nosaka galvenos mēķus, ka ir uh, jāsaglabā temperatūras palielināšanās uh, uh, pri industriālos līmeņos un finanšu plūsmām ir jābūt atbilstošām, lai nodrošinātu zemus siltumnīca vai gāzes izmešas. Tātad šajā kontekstā es gribētu jums jautāt, vai jūs turpināsiet pirkt aktīvus no korporācijām, kurām ir investīcijas fosīlajās eh, degvielās vai eh, to ieguvē. Un tagad runājot par eh, šo termiņu, kad obligācijas sasniedz savu termiņu, vai jūs varat pārliecināt, ka jūs neveicināsiet šādu aktīvu ieguldīšanu fosīlo kurināmo uzņēmumos? Uh, Vai jūs varat man sniegt pārliecību, ka šīs obligācijas tika pārbīdītas uz investīcijām zaļās infrastruktūrā? Es, eh, zināmā mērā, jau iepriekš paredzu jūs atbildi, sakot, ka tie ir politiski lēmumi, un es tam varētu piekrist, bet ekonomikas, ekonomikas varētu runāt par eh, arī eh, ekonomiskiem kropļojumiem, bet, eh, manuprāt, šī ir Eiropas centrālās bankas politiskā loma nolemt tātad, kurā virzienā šai likviditātei vajadzētu plūst. Šai kontekstā gribētu jautāt, vai ir pietiekama politiska kontrola pār tiem lēmumiem, ko banka pieņem, un tās diskusijas, kas notiek šeit par parlamentāro kontroli, vai ar to pietiek, vai nepieciešama tāda spēcīgāka uh, Uh, politiskā atbildība par tiem lēmiem, ko pieņem Eiropas centrālā banka. Paldies! Neaizmirsīsim, ka uh, mums ir mandāts, un uh, tas ir nodrošināt cenu stabilitāti. Mūsu monetārā politika ir vērsta uz šī mandāta izpildi. Bet nekādā veidā neapdraudot eh, primāro mērķi, celu stabilitāti, ECB atbalsta vispārīgās ekonomiskās politikas eh, Eiropas Savienības mērķos. Un to vidū trešais pants līgumā nosaka ilgspējīgu attīstību Eiropā. Un ka ir nepieciešams eh, vides, vides aizsargāšana augstā līmenī. Mēs saprotam klimatisko izmaiņu radītos izaicinājumus un to, cik svarīga ir politika, uh, lai e, to visu risinātu. Tā tad mēs atbalstam to darba, kas ir uzsākts un notiek dažādos Eiropas un starptautiskos fórumos, lai veicinātu zaļo finansējumu un izpratni par to, vai ilgspējība varētu iestrādāt riska izvērtēšanas praksēs, ja esošos regulējošais ietvaros. Tāpat laikā ir svarīgi, lai jebkādas potenciālas izmaiņas regulējošos ietvaros vai piesardzīgā regulējumā, lai atspūgļu klimatiskās izmaiņas, lai tas viss būtu pamatots no piesardzības uzraudzības viedokļa. Un, manuprāt, tā, tā tas arī ir. So on... Vai es varu atgriezties pie šī politiskā jautājuma? Es saprotu, ka jums ir mandāts, un uh, jautājums, ko es gribu uzdot, ir tāds, vai ar šo mandātu pietiek, tad, kad banka pieņem lēmumus par aktīvu iegādes programmu. Un eh, arī citiem aspektiem ir ļoti liela ietekme uz to, ko nacionālās valdības var eh, panākt un eh, nu, kāda veida prioritātes ir šīm likviditātes plūsmām. Šai kontekstā man tiešām ir šaubas, vai to vai politiķi, kas sēž šajā telpā, vai viņiem ir pietiekama ietekme attiecībā uz pieņemtiem lēmumiem. Kad mēs izstrādājām šos uh, um, obligāciju programmas uh, kritērijus, mēs mēģinājām tos izvērst pietiekam pašus, lai mēs varētu pirkt arī dažas no tām obligācijām, uz kurām atcaucāties jūs, un to mēs arī daram. Un mēs uh, atbalstam, kā jau teicu iepriekš, attiecīgo līguma pantu kurš eh, ļoti skaidri nosaka, ka ir jāatbalsta ilgspējība un eh, klimata kvalitāte. Principā Pilnīgi piekrītam jums, bet mums pirmām kārtām un galvenām kārtām ir eh, mūsu mandāts, tas ir cenu stabilitāte, un uz to arī ir vērsta monetārā politika. Ja ir politiski lēmumi, tad tas vairs nav mūsu kompetencē. Paldies! Paldies, Marko Valli. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies Mario Draghi par eh, jūsu viesošanos mūsu komitejā. Man ir tāds tieši jautājums par šo tapering. Uh, kas tiek uzsākts šogad un turpināsies 18. gadā. Es gribētu zināt, kā Eiropas centrālā banka tā tad īstenos šo atvieglošanas pasākumu, ko sauc tapering, un kādā veidā mēs varam garantēt, lai netiks grūpļots nacionālās tātad valstu bilances vai mums būs nepieciešami taupības pasākumi, lai mēs varētu censties reaģēt uz uh, šo aktīvu uh, ieņēmumu starpībām. Tāpat uh, pavisam īsi gribētu runāt par Vācijas vēlēšanām, cik lielā mērā jūs domājat, ka tas varētu uh, ātrāk uh, dot izdeju no šīs aktīvi iepirkšanas programmas. Paldies! Uh, nevar atbildēt uz otro jautājumu, jo tas, zinām, mērā ir vēl tā ļoti pāragri un ārpus mūsu eh, pozīcijas, eh, mūsu iespējas tātad komentēt vēlēšanas dažādās valstīs. Par pirmo jautājumu. Nu, um, pagaidām vēl nav pieņems nekāds lēmums. Mēs teicām, ka runāsim par mūsu politiskās, eh, monetārās politikas, eh, tā teikt, šo vērsumu nākotnē. Lielākais vairums šo lēmumu tiks pieņemt nākošajā sēdē oktobrī. Gribētu teikt, ka zinām jautājumi ir varbūt pārāk agri, nu ir pārāk agri prasīt, kāds būs ietekmi izmaiņām eh, periferijās valstīs šo obligāciju programmām, bet mums jāpatur prātā, ka uh, ECB mandāts ir eh, tāda cenu stabilitāte visai eiro zonai un konkrētāk, vai inflācija konverģē tādā paša uh, uzturošā, ilgspējīgā veidā ar šo inflācijas līmeni, kas ir tuva diviem procentiem. Tātad mums ir jānodrošina cēnu stabilitāte un tīpaši eh, tātad inflācijai, kas ir tuvu diviem procentiem. Un eh, šai konverģencei jābūt ilgspējībai un pašai sevi jāuzstā. Tātad nepieciešams eh, mūsu tāds monetārais atbalsts. Tā ka zināmā mērā m, mm, interešu m, procentu likmi aizstāv preferās valstīs nav mūsu prioritāte, mūsu mandāts tā tad ir uh, šis, uh, šī, šī, šī cenu stabilitāte. Un tad no kura uh, brīža tad. Uh, ja inflācijas likmes neiet īpaši uz augšu, tad vai ir vērts domāt par aktīvu iepirkumu samazināšanu? Vai jūs eh, turpināsiet arī šos pasākumus 18. gadā? Jūs prasat, ko mēs eh, lēmsim nākošajā um, pa, bankas vadības sanāksmē. Nu, tas ir nedaudz par agru. Nu, ļaujiet, lai tā notiek, un tad mēs runāsim par to nākamgad ekonas sēdē. Paldies. Thank you. Paldies. Bernard Munā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, jums ir jārūpējas par kopējo eh, valūtu. Visām valstīm ir eh, teorētiski jābūt ar vienādiem pienākumiem. Izņemot Dāniju, kurai zināms privilēģijas atbilstoši prezidenta Junkera izteikumiem pirms tie divām nedēļām politiskais komisijas mērķis ir censties pātrināt iestāju Eirozonā visām dalību valstīm un atbilstoši Junkerkungam, pat ja tas nozīmē, ka mums ir pirms iestāšanās palīdzība un dažkārt finanšu palīdzība un šķiet, ka mēs tagad skrienam uz priekšu un makroekonomiskie ierobežojumi norāda, ka pieņemot vienu valūtu, Tas ir pieņemams tikai tad, kad makroekonomiskie eh, līdzekļi ir, eh, situācijas ir līdzības, tātad ir nepieciešams šis makroekonomiskais līdz, līdzsvars eh, pašreizējā eirozonā un priekšsādātājiem. Man ir pāris jautājumu, tātad šo valstu tāda pāragri iestāšanās eirozonā un. Mm, procentu likums Vācijā vai tas eh, nepalielinātu šīs atšķirības, kādas pastāv Eirozonā, un vai tas neveicinātu to, ka varētu tikai pastiprināties krīze un kā ir eh, ar konverģenci, vai jūs neuzskatāt, ka tai būtu jābūt vienīgai un galvenai prioritātei, un ja konverģence ir prioritāte, tad eh, vai nevajadzētu noteikt kaut kādu laika termiņu dalību valstīm, lai iestātos Eirozonā un dažas no tām, kā piemēram Polija, Čehija un Zviedrija šķiet eh, ļoti uh, apmierināts, ka tās var saglabāt savu uh, valūtu un uh, maiņas likmes, vai jums šķiet, ka šīs valsts vajadzētu spiest iestāties? <laughs> No, of course not. Paldies, protams, ka nē, kā jūs teicāt. Visām dalību valstīm, izņemot Dāniju un apvienoto karalisti, Tātad no tām tiek sagaidīts, ka tās eh, pievienosies eirozonai, kad tās izpildīs nepieciešamās eh, ekonomiskās un juridiskās prasības kritērijas. Bet eh, arī valstu valdībām ir nepieciešama politiskā vēlme iestāties vai, vai uzsākt iestāšanos monetārajā savienībā. Komisija lēmja par šiem, vai drīz, drīzāk teiksim, padomi lēmja par visu šo situāciju, ņemot vairāk komisijas un ECB vērtējumu par to, kādā veidā tiek pildīts šīs politiskās un juridiskās prasības, un šis novērtējums – pilnībā balstās uz konverģences kritērijiem, kas ir stingri noteikti 140. pantā līgumā pār Eiropas Savienības darbību. Eiropas centrālā banka veica novērtējumu 16. gada jūnijā par šo jautājumu. Pagājušā gadā atbilstoši tam neviena no šīm valstīm nav izpildījusi pagaidām visus kritērijus, kāds ir noteikts līgumā. Un Padomu līdz ar to nepieņēma nevienu lēmumu par eh, kādu valsti, kas eh, būtu izpildījuši šos kritērijus atbilstoši līgumam. Tātad ECB atkal pārskatīs konverģences kritērijus atbilstoši tās pienākumiem eh, līgumā un tas balstīsies uz kritērijiem, kā tas arī līgumā ir noteikts. Un nākošais eh, ziņojums tiks izstrādāts Eiropa padomē, un tas tiks izstrādāts nākošajā gadā. Paldies. Thank you. Paldies. In any case, then, Mr. Juncker never. Jāsaka, ka Junker kungs nekad nu, nerunāja par kaut kādu piespiešanu, viņš runāja varbūt par atbalstu. Tagad došu vārdu sākumā Lukskungam, ja Langenkungam nekas nav iebilstams, jo Lukskungam jādodas prom. Paldies, paldies uh, Langenkungam par sapratni un, dragi kungs, brīdini jūs, ka runāšu vācu valodā. Dragī kungs, Vācijas konstitucionālā tiesa sagatavoja uh, daudz jautājumus par šo CSPP Vienā no jautājumiem tiek vaicāts, vai šis CSPP ir um, 119. un 120. LESD līguma pārkāpums, kā arī ECB 17. statūtas 17. punktu pārkāpums. Es, es varu arī iepauzēt, saka runātājs. Tika teikts, ka CSPP ir pret um, nosauktajiem pantiem, jo uh, šis uzkrātais apjoms vienā brīdī varētu būt tik liels, ka tas vairs neatbilst Eiropas Savienības judikatūrai. Gribēju pavaicāt, vai jūs uzskatāt, ka ir kaut kāds maksimālais CSPP apjoms. Uh, Eh, kuru pārkāpjot sanāktu pārkāpt līgumos atrunāto. Un ja jūs uzskatāt, ka ir šāds maksimālais apjoms, gribēju pavaicāt, kā tas tiek noteikts, kāda kriterija tiek izmantot, lai noteiktu šo maksimālo robežu. Ja jūs uzskatāt, ka tādas nav, ka uh, Šādas eh, valstu obligācijas var iepirkt neierobežotos apņēmumu, apjomos, tad gribētu to arī dzirdēt no jūsu mutes. Mans jautājums ir visai vienkāršs. Jūs varat tikai vienkārši atbildēt ar jā vai nē, un tad argumentēt. Paldies! Thank you. Um, the ECB has... Paldies, ECB ņēma vērā Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu, un mēs uzskatām, ka šī uh, iepirkšanas programma pilnībā saskan ar mūsu pilnvarām, un tādēļ mēs par vēl nepabeigtām tiesvedības procedūrām šeit neko nekomentēsim. Un tas uh, ir pilnīgā saskaņā ar iepriekšējo izpildu valdes. Uh, nostāju. Priekšstād prezidenta kungs, es negribēju, lai jūs te kaut kādas uh, tieslietu procesus uh, komentējat. Jums vienkārši ir jāpasaka, vai jūs uzskatāt, ka CSPP saskan ar līgumiem vai nē. Jums taču ir jābūt. Uh, informētam par to, vai uh, šī programma var tikt izmantota arī bez ierobežojumiem, ņemot vērā Uh, to, uh, vai tas ir saskaņā ar ES līgumiem vai nē, un gribētu uz to dzirdēt tad atbildi. The, uh, extended us šī paplašinātā aktīvu uzpirkšanas programma pilnībā saskana ar mūsu pilnvarām, tātad arī ar ES līgumiem. Un uh, emitēšanas uh, robežas ir saskaņā ar noteikumiem. Jautājums tiek turpināts, vai tad attiecībā uz šo EPP nav nekāda ierobežojuma, un ja mēs runājam par CSPP, arī tur nav nekādu ierobežojumu, un uh, jūs varat bez ierobežojumiem turpināt šo programmu ECB, vai es pareizi sapratu? Nē, es teicu, ka ir ierobežojumi. I'm sorry? Das ist aber die einzige. Es atvainojos, bet eh, jūsu acīs eh, ir šie emitēšanas eh, tātad ierobežojumi, tie ir vienīgie jūsu acīs, nevis, piemēram, apjoma ierobežojumi. Es teicu, ka ir emitēšanas ierobežojumi. Viss, paldies! Tas viss saka tīri, ka argumentēts. Jūs gribat no manas mutes dzirdēt kaut ko tādu, eh, lai jūs pēc tam varētu gozēties rīta laikraksts starmežu gaismā. saka, dragie kungs, Lūkas kunga, man vēl ir 25 sekundes, saka Lūkas kungs, ļoti labi zinu, es esmu tiešā veidā ievēlēts deputāts, un jums ir jāatbild uz mūsu jautājumiem, vai ir šis apjoma ierobežojums. Jums nav jārunā par ēmītēšanas eh, eh, lī, līmeņiem un tā tālāk. Par CSPP runājot, ir kaut kāds apjoma ierobežojums vai nav? I'm sorry, I've answered. There uh, are... Bet es taču atbildēju. Jūs paši varat izsecināt, kādi tad ir šie apjoma ierobežojumi. Paldies! Langena kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es runāšu dzimtajā vācu valodā. Uh, Tas, ko uzdeva, tas jautājums, ko uzdeva uh, Heisa kungs par procentiem un par ierobežojumiem, jūs teicāt, ka tas vēl īsti netiek apspriests, un tas sasauc arī ar Lukas kunga jautājumu, vai jums tur arī ir kaut kādas robežas, vai jūs tomēr uzskatāt, ka tās ir iespējams pārkāpt. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums - izaugsme tiek vērojama, inflācijas dinamika ir zema, nav deflācijas tendenču, eiro uh, kurs ir labs, bet kurā brīdī tad varētu mainīt procentu likmes, jo jāsaka, ka jūsu bilāns ir pieaugusi ļoti lielos apjomos. Un trešais jautājums - Mēs visu laiku diskutējam par to, un jūs man arī piekritāt, ka uh, tas ir politisks dabas jautājums, proti, kā uzlabot situāciju kopumā. Uh, priekš, uh, komisijas prezidents Junkers izteica priekšlikumu sagatavot Eiropas budžetu, Eiropas finanšu ministra posteni izveidot un arī ieviest eiro visur, visās valstīs. Es gribēju pavaicāt, vai tas ir pareizais ceļš, kā veikt politiskas reformas jūsu acīs. Un ja mēs runājam par mērķiem, jūs man un Ferbera kungam gada sākumā teicāt, ka tas nav vairāk jā, jāsaista ar um, finanšu tirgu analīzi, bet ar um, normālu attīstību kopumā. Kas jūsu acīs ir šī normāla attīstība? Paldies! Vai jūs varat atkārtot lūdzu eh, pēdējo jautājumu? Targets vai mērķis, saka Langena kungs. Ja mēs te runājam par 700, 800 miljārdu eiro summām, uh, Un atkal uh, tur bija samazinājumi, un pēc tam atkal šī summa sasniedz iepriekšējo līmeni. Jūs teicāt, ka tās nav finanšu tirgu struktūrālās problēmas, bet vienkārši tāda normāla lieta attīstība. Kas tad ir šī normāla attīstība? Jūs acīs paldies! Atbildot uz pirmo jautājumu, ir šīs eh, 33% ierobežojums un neko vēl neesam te nolēmuši mainīt. Paldies! Otrs jautājums. Kad mēs kaut ko mainīsim, kad mēs mainīsim procentu likmes, mēs runājam par tādu ilgtspējīgu izaugsmi, kas ir saskaņā ar mūsu nospraustajiem inflācijas rādītājiem, bet nesam vēl to visu sasnieguši. Mēs eh, ar lēšam, eh, ka inflācija varētu nākamgad samazināties eh, un pēc gada atkal paaugstināties. Protams, mēs veicot aprēķinus ņēmām vērā arī naftas cenu svārstību un mm, īstenībā tas mazāk attiecas uz valūtas kursu svārstībām. Bet, ja mēs runājam piemēram par pārtiks produktu un energoavotu cenām, tad inflācija pēdējā mēneša laikā ir nedaudz cēlusies, bet šie rādītāji nav bijuši tik eh, ļoti augsti vēl pagaidām. Un mēs esam arī vērojuši algu līmeņus, jo, ja, protams, arī, ka algu uh, līmeņs vārstības ietekmē inflāciju pirmām kārtām. Ja mēs tādu pastāvīgu, ilgspējīgu izaugsmi panāksim, tas būs ļoti labi. Un ja mēs runājam par target do, tas nav saistīts ar um, faktoriem, ko uh, pieredzējām finanšu krīzes laikā. Target 2 attīstība lielā mēlā ir saistīta ar aktīvu pirkšanas programmām, kas tika īstenots iepērkot obligācijas. Zināmā mērā tādēļ ir arī novēroti augstāki target tu, uh, attīstības līmeņi. Mēs redzam, ka arī palielinās investoru uzticība Eirozonai, tajā uzlabojas ekonomiskajā situācija visā Eirozonā kopumā. Un līdz ar to tam, kas notiek Eirozonā, vajadzētu būt tādam kā pamatam Eirozonas maksājuma labai funkcionēšanai. Paldies tagad, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju sākumā laipni lūgt Dragi kungu mūsu komitejā. Lūkas kungs. Uzdevu tādus provokatīvus jautājumus, un pēc tam jau aizskrēja prom, jo viņam vajadzēja doties uz lidmašīnu. Bet, ja mēs runājam par inflācijas prognozēm, ir jādomā arī par eiro kursa svārstībām. ja vēl divus gadus turpinās būt šāds negatīvs output uh, gap. Es nezinu, ko mēs varētu prognozēt. Ja mēs runājam par ECB monetāro politiku, tas, protams, ir jāņem vērā. Jūs runājāt arī par monetārās politikas decentralizāciju. Gribēju pavaicāt. vai eh, konsolidējot Banku Savienību šeit nevar atrasties kādas problēmas. Spānijas uh, valsts bankas uh, viceprezidents teica, Bankas rīcībā ir pietiekami daudz aktīvu, bet jāsaka, ka um, uh, Spānijas centrālajā bankā izmantotie kriteriji varētu atšķirties no citu dalību valstu kritērijiem, lai varētu šos aktīvus izmantot kā ķīlu. Atšķirīgie kritēriji, protams, varētu arī ietekmēt likviditāti, un tas uh, liek uzdot jautājumus vispār par banku savienības darbību kopumā. Ja mūsu valsts banka būtu citā judikatūrā, tad, protams, palīdzība, iespējama bankrota gadījumā, varētu izskatīties citādāka. Ja mēs runājam par monetārās politikas decentralizāciju, mums ir jādomā arī par tādas struktūras izveidu, kas ļautu palīdzēt ļoti ātri, ja nepieciešams, garantēt likviditāti. Paldies! Paldies! Jūs runājat par jautājumu, kas jau ir ticis pieminēts vairākas reizes arī padomē. Varētu domāt, ja ir viens vienīgs uzraugs un vienīg, viens uh, glābšanas fonds, tad mums ir, mums ir tikai viens ELA, e bet tagad šī struktūra ir decentralizēta. un šī ārkārtas aizdevuma mehānisma mērķis, protams, ir jāsaista ar vienotas monetāras politikas mērķiem. Pirms kāda gada mums vēl par to bija diskusijas, bet šķiet nesam nu, savus domas mainījuši par to. Second, you... no, but, but, but current... Dažas sekundes, ja vēlaties, bet kā tagad šie uh, aizdevumi tiek izmantoti, īstenībā tas uh, kavē banku savienības konsultāciju. Paldies! Mm. Jā, mums kādā brīdī vajadzēs to visu pārskatīt. Pēc SSM un citu mehānismu izmantošanas, tas aizvien biežāk parādījās darba kārtībā, un bieži vien dalību valstu centrālajām bankām ir uh, to rīcībā daudz vairāk eh, informācijas nekā decentralizēto institūciju rīcībā. Var jau būt, ka eh, runājot par šo ārkārtas aizdevumu mehānismu, arī būtu eh, vērtīgi vienot uzraudzības struktūru izveidot. Paldies, tagad Gunārs Harkmarks lūdzu. Paldies! gribēju atgriezties pie uh, tā, ko jau teica Langena kungs. Žēl runātājs ir izslēdzis mikrofonu. Jā, mēģināju ļoti tāds uh, zaļu domājošs būt, neizslēdzot mikrofonu. Saka runātājs. Ja mēs uh, apspriežam inflāciju Tā sako zināmiem cikliem, to var paredzēt, bet jāsaka, ka digitālā ekonomika, globalizācija tas maina iepriekšējos modeļus, un mēs domājam, ka inflācija atgriezīsies uh, iepriekšējā līmenī, bet ir arī riski un ir ieguvumi, ņemot vērā arī vienot monetāro politiku. Un, protams, ka laika gaitā šis risks var paaugstināties un arī ieguvumi tāpat, bet tie var arī pazemināties, jo ekonomikas eh, pielāgojas vienotajai monetārajai politikai. Ko jūs par to domājat? Jāsaka, ka risks uh, varbūt rodas pēc tam, kad jau ir ticis pieņemts lēmums, un varbūt tieši šajā brīdī uh, kaut kur veidojas jau pirmie burbuļi, kas pēc gada, teiksim, varētu pārplīst. Nevienmēr to visu var paredzēt. Varbūt vajadzētu domāt ne tikai par inflāciju, bet arī par to, kādu risku varētu darīt, radīt šī visai ekstrēmā jūs piekoptā monetārā politika. Atbildi jā, es gribēju jūs nomierināt. Mēs visu laiku domājam par riskiem. Un Un mūs interesē tirgos notiekošais, vai, piemēram, kredīt tirgos ir kaut kas tāds uh, neparedzams vai riskants vērojums. Mēs ļoti labi uztveram iespējamos riskus, un mēs saprotam, ka atlapšanu nedrīkst um, kavēt pieņemot tādus pārsteidzīgus monetārās politikas lēmumus. Protams, ir jāsaglabā svaru kausi pareizajā līdzsvarā. Kas ir mainījies pēdējo gadu laikā? daudzi ieviestie politikas pasākumi, lai uh, varētu rēģēt uz finanšu krīzi. Mēs te varam pieminēt uzraudzības, makroprudenciālās uzraudzības mehānismus un arī institucionālās mehānismus, radot jaunas institūcijas. Mēs esam savu banku un finanšu sektoru padarījuši tādu grodāku, un tas pats arī attiecas uz mūsu monetāro politiku. Mums tā ir jāturpina piekopt, līdz sasniegsim nospraustos mērķus, bet mēs ļoti labi apzināmies, eh, piemēram, riskus un arī iespējamos trūkums. Paldies! Turpina Hokmārka kungs. Es gribēju dzirdēt, ko jūs domājat par riskiem, kā tie attīstās, kā tie izskatās, vai tie ir tie paši riski, nu, un vai, tie ir tikpat, vai tas ir tikpat liels risks, kas bija vērojams pirms gada, vai tas tomēr ir pieaudzis apmēros. Un jo ilgāk šī monetārā politika tiks piekopta, jo neefektīvāk tā būs. Vismaz es tā uzskatu, jo Eiropas uh, Savienībā mums nav pietiekami daudz investīciju neskatoties uz to, ka var eh, patiešām finansēt investīcijas gandrīz no nulles punkta. Ja mēs runājam par finanšu stabilitātes riskiem, tos jau neradīja mūsu monetārā politika, bet iespējamā deflācija. Jāsaka, ka tas rada riskus finanšu stabilitātei, un tieši tagad mēs to redzam mēs varam piedzīvot jaunu situāciju. Ja runāju par ieguvumiem, pirmo reizi pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka palielinās arī privātās investīcijas. Ilgu laiku to nesam pieredzējuši, un uh, galvenokārt tas ir pateicoties zemām procentu likmēm un arī tam, ka šādas investīcijas var būt auglīgākas. Un vēl. Es neesmu īsti pārliecināts, vai šāda monetārā politika patiešām būs neefektīvāka, ja mēs to turpināsim ilgāk. Mums ir jāsaprot, vai šī uh, atlapšana būs tāda, vai šī finansiāla ekonomiska atgūšanās būs tāda, kas varēs saglabāties ilgi. Va, ja mēs. Uh, visus šos finanšu stimulus un mehānismus vienā dienā apstādināt, nu, vai mēs varēsim sasniegt uh, noteikto inflācijas līmeni. Mums, protams, ir uh, jāparūpējas uh, par to, lai gan, lai gan riski, gan ieguvumi tiktu salīdzsvarot, sabalansēti, un mēs patiešām uh, lūkojamies uz medaļu abām pusēm. Paldies! Paldies! Silva Pereira lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Prezident Dragi, jūs esat ieradies ar tādu ļoti skaidru vēstījumu, ka ir jāturpina šī mm, monetārā politika kā līdz šim ar dažādiem stimuliem, bet Ja mēs būtu diskutējuši pirms Vācijas vēlēšanām, es nezinu, vai jūs būtu uzstājies ar tik skaidru vēstījumu, bet šodien tas bija jā, ļoti, ļoti skaidrs un nepārprotams. Domāju, jums ir pilnīga taisnība. ECB neierastā monetārā politika ir ļoti labi ietekmējusi Eiropas politiku, Eiropas um, ekonomiku, bet jāsaka, ka atlapšana, nu, nenotiek tik labi, kā mēs būtu vēlējušies. Jūs jau teicāt, ka inflācija inflācija varētu vēl pazemināties, līdz ar to līdz 2019. gada mērķiem ir vēl tāls ceļš ejams. Ir jāturpina īstenot šī monetārā politika, ņemot vērā eh, dažādus eh, iespējamos riskus. Daži jautājumi par riskiem. Protams, es tagad uh, Nelūkšu, lai es komentētu Vācijas vēlēšanu iznākumu, bet, protams, ECB ir jāņem vērā politiskie riski, politiskā situācija dalību valstīs, tad, kad jūs uh, veidojat savu monetāro politiku. Vai jūs varētu teikt, ka politiskā neskaidrība Vācijā varētu būt viens no iemesliem, kas liktu ievērot tādu piesardzīgāku monetāro politiku? vai pat to pārskatīt ECB paspārnē. Otrs jautājums. Jūs noteikti zināt, ka divas reitinga aģentūras e, pieņēma lēmumu e, par uh, apvienotās karalists kredītreitinga samazināšanu un Savukārt Portugāles kredītreitings tika paaugstināts ņemot vērā uzlabojušos ekonomisko situāciju. Protams, jums tagad nav jākomentē reitinga aģentūra lēmumi, bet eh, vienkārši gribēju dzirdēt kaut ko no eh, jums, kā jūs vērtējat eh, riskus un Brexit sarunu iespējamo ietekmi uz Eiropas uh, ekonomiku, un ko jūs domājat par Portugāles ekonomikas atgūšanos, un ko tas visumā var uh, mums uh, pateikt par situāciju Eirozonā. Paldies! Atbildot uz pirmo jautājumu, mums varbūt nevajadzētu runāt par vienas valsts iekšpolitiku. Mums ir jāskatās uz politisko noskaņu kopumā. Un, protams, šie politiskie notikumi ietekmē uh, cenu, ja tie ietekmē cenu stabilitāti vidējā termiņā, protams, tie ietekmē arī mūsu monetārās politikas uh, lēmumus. Ja nē, tad mēs vienkārši skatāmies tiem cauri, ja tā var teikt. Un mums ir jāsaprot, vai šie politiskie vai arī nepolitiskie notikumi var ietekmēt mūsu monetāro politiku un ar to saistītos lēmumus. Otrs jautājums. Standard Poor Portugāles kredītreitinga pārskatīšana, protams, ilustrē to, ka valstī tagad klājas labāk, eh, pateicoties arī veiktajām reformām, un ekonomiskā situācija arī Eirozonā kopumā ir uzlabojusies. To mēs varam secināt, un tas nāk par labu visām valstīm, to jau teicu savā ievadrunā. Mēs redzam, ka tas, kas notiek vienā valstī, labvēlīgi ietekmē arī citās notiekošo. Un, ja, kādā valstī, ja kādai valstī klājas labi, tā var palīdzēt citām valstīm, un tā ir tāda ķēdīte, kuru visi posmi ir saistīti. Ja runājam par Brexit, ir ļoti grūti izvērtēt uh, Brexit sarunu iznākumu un kāds ietekmēs ekonomisko situāciju un arī kredīta reitingus. Es gan varu piebilst, ka jo vairāk laika paies, jo uh, vairāk uh, tautsainiecības pielāgosies uh, pašreizējai situācijai, un ja šie finanšu starpnieki vidutāji pieņems lēmumus, notiks uh, pielāgošanās, tātad uzņēmumu domās, vai pārcelties no finotās karalistas citviet vai nē, un ja netiks pieļautas nopietnas pārvaldes kļūdas, mēs, es domāju, varētu tikt ārā no tā visa sveikā. Paldies tagad, Anna Sandersa. Paldies, priekšsēdētāji kungs, prezidenta kungs, paldies par uh, viedokļu apmaiņu. Un es gribēju uzdot jautājumu par tādu ilgtermiņu vīziju, kādi pārbaudījumi vēl varētu sagaidīt Eirozonu. Pirmam kārtām gribēju pavaicāt, kā. Uh, kombinēt šīs procentu likmes ar, uh, uh, piemēram, ietaupījumiem un krājkontiem. Uh, kā varētu šo situāciju atrisināt. Un otrs jautājums attiecas uz banku likviditāti. Mēs runājam par tām bankām, kas um, piedzīvo grūtības. Tas ir saistīts ar manu kolēģi jau iepriekš uzdoto jautājumu. Vienotais glābšanas fonds kam tikai 2024. gadā būs 55 miljārdu budžets, varētu būt pārāk ierobežots, un ar to vien varētu nepietikt, lai glābtu tās bankas, kas varētu nonākt grūtībās. Vai jums nešķiet, ka vajadzētu garantēt šī fonda likviditāti, pirms uh, tas varēs izmantot pilnu budžeta apjomu? Paldies! Well, to the second question. Atbildot uz otro jautājumu, es varu teikt, ECB šeit nevar neko darīt. Jāsaka, ka vienotā glābšanas fonda finansēšana ir jāuzņems valdībām, nevis ECB. Uz pirmo jautājumu atbildot zemākas procentu likmes, protams, Uh, nav visai izdevīgs pensiju fondiem un uh, noguldītājiem, kā arī apdrošināšanas uzņēmumiem. Bet gan pensiju fondi, gan apdrošinātāji jau daļēji ir pielāgojuši savus uh, uzņēmēju darbības modeļus un turpin to darīt. Arī bankas ar to nodarbojas. Neaizmirsīsim, ka mēs runājam par uh, īstermiņa procentu likmēm. Un Ja mēs runājam par um, likmēm, uh, ko saņem noguldītāji, tad īsnībā šīs likmes ir uh, cēlušās pēdējo, uh, pēdējā laikā, tad, kad valstīs uzlabojās ekonomiskā situācija. Protams, uh, cilvēkam bankās glabājas nauda, nav tajā izdevīgākajā situācijā, bet katrā ziņā situācija ir uzlabojusies salīdzināt ar to, kas notika pirms pusotra gada. Jā, es gribēju arī zinām tādu cerību šeit paust, tad, kad eh, uzlabosies ekonomiskās situācijas, kad tās turpinās uzlaboties, būs šī ekonomiskā augšupēja, uzlabosies arī procentu likmes bankās noguldītajai naudai. Un ja mēs runājam par tādu ilgspējīgu inflācijas um, attīstību, tas, eh, protams, nāks par labu arī šīm likmēm un dividendēm. Paldies. Thank you, Jakob von Weizsäcker. Jakobs van Vaidzekers lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Prezidenta Rāgī. Es domāju, jūs pārliecinoši argumentējāt, ka ir jādomā tā piesardzīgi, kas notiks, ņemot vērā arī monetārās eh, politikas. Uh, šo apgriezto efektu, un uh, mums noteikti būs iespējas par to vēl diskutēt, bet ja mēs runājam par ilgtermiņu situāciju, ko jūs domājat par ECB bilanci, cik lielai tai vajadzētu būt ilgtermiņā? Pagājuši gadu par to tika diskutēts, dažādi prominenti ekonomisti par to izteicās. Viņi teica, ka šai bilancei ir jābūt augstākai, paužot arī ļoti labus argumentus. Tika, protams, pieminēti uh, fiskālie riski, un varbūt, ja tas attiec uz ASV, tas nav tik nopietns risks, bet uh, Eiropas Savienībā tas jau ir daudz jūtīgāk. Ņemot vērā šīs diskusijas, gribēju pavaicāt, ko jūs jūs domājat par ECB bilanci, cik lielai tai jābūt tad, kad situācija būs normalizējusies. Un vēl kāds jautājums, eh, kas ir saistīts ar CCP. Pagājuši nedēļu jūs arī par to izteicāties. Centrālajām bankām nenoliedzami ir jāspēlē nopietna loma bet šķiet jūs arī uh, atbalstāt domu, ka par šiem mehānismiem ir jāliem regulātoru kolēģijai, ņemot vērā CCP sistēmisko raksturu. Īsnībā tas ir daudz sistēmiskāks nekā daudzās bankās, kas ir banku savienībā. Uh, Gribēju pavaicāt, vai šī pozīcija patiešām ir ilgspējīga un ņemot vērā centrālo banku intereses un to investoru intereses, izmantojot uh, glābšanas fondus, tas viss varētu izvērsties visai nepatīkam. Varbūt, ka vienota uzraudzība un vienota glābšana attiecībā uz. Uh, uh CCP varētu būt veiksmīgāka pieeja, ņemot vērā arī politiku, kas tik piekopta bankām? Your... <clears throat> Paldies. Sākšu atbildes uz otro jautājumu. Kā jūs redzējat, eh, grozījuma 22. pāntā tieši tiek iet tajā virzienā kopā ar ierosinājumu no komisijas pārskatīt emīru ir arī saistošas pilnvaras centrālajām bankām, kas emitē. It īpaši saistībā ar to, ka CCP tiek atzīta savā valstī par iespējamu pārcelšanos un iespējamiem uzraudzības lēmumiem saistībā ar CCP. emisiju centrālā banka nevar būt tiešais uzraugs CCP. Un CCP ir jābūt citā uzraudzības režīmā. Centrāla emisija banka, tieši kā jūs sakat, atzīst, ka ir atsevišķas CCP dimensijas jo īpaši, ja tās ir sistēmiskas, kas var ietekmēt monetāro politiku. Un tāpēc ECB vēlētos, lai šīs pilnvaras arī tiktu atzītas. Bet nevēlētos tieši iesaistīties CCP uzraudzībā. Kas attiecas uz jūsu pirmo jautājumu? Grūti teikt, cik lielai jābūt ECB bilancei Tas ir atkarīgs no ekonomikas situācijas, no tā, vai mērķi tiek sasniegti, kas notiek ar krīzi. Un ir centrālās bankas eh, bilāns jāpadara par politikas instrumentu. Un tieši tā arī jāizmanto. Mēs neuzdodam jautājumu, vai ir attiecīgs procentu likmi līmenis, e, par kur mēs tālāk neiesim, vai pat e, šobrīd pretējā virzienā mēs esam bijuši pat negatīvā. E, līdz ar to nav tāda iepriekš noteikta limita. Kā jebkurš instruments, tas ir jākalibrē saskaņā ar to, vai mēs virzamies uz mērķi vai virzamies prom no mērķa. Un vai šī konverģence ir ilglaicīga, vai tā ir uzturama, vai nē. Bilances apmērs ir viens no instrumentiem, līdz ar to šis izmērs būs atkarīgs arī no tā, ko mēs darām ar citiem instrumentiem. Ir grūti izvērtēt vienu ilgtermiņa apmēru, kas būtu labs visiem. Tā ekonomista atbildē. Paldies! Lūks kungs atsimedzot devās prom, jo tas laikam bija labs, laba atbilde. Vandar Kendelārs kungs. Paldies, prezident kungs. Es uzstošu jautājumu holandiešu valodā. Uh, labdien! Gribēju pavaicāt kaut ko arī par jūsu saziņas uh, politiku. Uh, Jāsaka, ka tas uh, lielā mērā arī ietekmē gan ekonomisko situāciju, gan arī inflāciju. Bet, lai labāk uh, pārvaldītu šīs inflācijas svārstības, uh, ECB vajag caurskatām informēt par savu politiku. Gribēju pavaicāt, vai jūs esat snieguši pietiekami daudz informācijas par šo stimulēšanas programmas pakāpenisku izbeigšanu, jo daudziem šķiet tā nešķiet. Un, uh, jāsaka, ka Amerikas centrālā banka jau ir paziņojusi, ka 2018. gadā tiks uh, paaugstinātas procentu likmes un uh, tika teikts, ja, darba, ja nodarbinātības rādītāji nepaaugstināsies, tad, protams, nevarēs procentu likmes uh, paaugstināt. Es gribēju teikt, ka jums ir patiešām ļoti labi. Um, uh, jāziņo, jākomunicē par savu politiku. Protams, nevar salīdzināt ES un ASV monetāro politiku. Un gribēju pavaicāt, varbūt, ka uh, jūs acīs varētu šo saziņas instrumentu vēl turpmāk uzlabot. Paldies. You, you are asking, you are asking me... Tātad jūs jautājat man, vai varam uzlabot komunikāciju. Jā, protams, vienmēr var uzlabot komunikāciju. Bet šobrīd vismaz eh, rodas iespējas, ka ECB ir diezgan efektīvi komunicējusi vairāk kārt. Attiecībā uz apmēru mums ir komunikācijas plūsma valdes locekļu vai ECB padomas locekļu runas buletin izdevums, preses paziņojumi, komunikācija, es teiktu, norit diezgan apjomīgi. Protams, ka es subjektīvi uz to skatos, bet kopumā domāju, ka komunikācija ir bijusi diezgan efektīva. paskaroties uz priekšu, uz tuvākajiem mēnešiem, mums ECB padomē gatavojas pārējušanai nākamajā fāzē un visdrīzāk rudenī nākamajā monetāra politikas sanāksmē apspriedīs bažas saistībā ar nostāju monitoringu politikā. Kāpēc ECB padoma ir gaidījusi līdz oktobrim un neizlēma, piemēram, jūnijā? Tas bija viens no jautājumiem, kur mēs paši apspriedām. Kopējā neskaidrība, kā jūs to redzat, burtiski katru dienu mainoties notikumiem, dažādiem pārsteigumiem parādoties, tad neskaidrība ir tik liela, uh, ka ECB padomas locekļi uzskatīja, ka jo vairāk informācija būs viņa rīcībā pirms eh, lēmuma pieņemšanas, jo labāk. Paldies! Monetārais dialogs ar parlamentu, protams, ir daļa no tā. Jā, protams, es atvainojos, ka aizmirsu pieminēt. Labi, ka mums ir tik labi jautājumi. Polstāns Paldies, priekšsēdētāji. Prieks jūs redzēt, dragī kungs. Tad, kad ar ekonu delegāciju bijām vizītē, mums bija saruna ar eh, Stanley Fisher par inflāciju. Viņš skaidroja, kāpēc tas eh, tā ir un kāpēc nedarbojas eh, šis process. Tā bija tāda atvērta diskusija. Kā jūs vērtējat korekcijas Eirozonā vidējā termiņā? Mums ir tās grūtības, ka mums ir monetārā politika, bet nav fiskālās politikas. Tas ir trūkums. Bet kā jūs vērtējat attīstību tajās valstīs, kur ir tekošā konta pārpalikums? Vācija, Nīderlanda, tur ir diskusija par to, kā algas neaug, kas varētu palīdzēt korekcijai Eirozonā. Un situācija ir interesanta, jo šīs divas valstis ir situācijā, kur jāveido valdība, un kā tas var palīdzēt algu attīstībā, kas palīdzētu ne tikai šīm valstīm vien, bet visai Eirozonai. Ja tik tiešām algu attīstība ir bijusi ļoti minimāla šajā biznesa cikla posmā, nekā mēs to esam novērojuši citkārt pagātnē. Tam par iemeslu ir vairākas lietas, lielākoties saistībā ar darba tirgus dar, darbību. Viens iemesls ir tāds, ka pirmkārt mēs izējām no ilgstoša perioda, kur darba tirgus nebija pietiekami aktīvs. Ir tāds mantojums, varētu teikt, no pagātnes. Tas savukārt ir izjūtams situācijā darba tirgo, kur bezdarbs ir lielāks, nekā to uzrāda oficiālai dati visdrīzāk. Eiropas Savienības sešās dalību valstīs darba tirgus statistika no, rāda, ka cilvēkiem ir eh, pagaidu līgumi, zemes kvalitātes darba vietas. Nu, principā visas tās situācijas, kas eh, neļauj īsti prasīt augstāku algu. Otrs iemesls ir tāds, ka pagaidu līgumu izmantošana ir tik liela, ka arotbiedrību stratēģija, nu vismaz tajās valstīs, kur arotbiedrības ir jūtams, nav lielākoties saistīts ar to, lai panāktu lielāku algu, bet gan, lai garantētu nodarbinātības stabilitāti. Vēl viens iemesls ir tas, ko minēju jau iepriekš, ir šis mantojums no iepriekšējā perioda. Sarunās par algām. Jāsaka, šīs sarunas ir ar atskatu pagātnē. Kāda ir bijusi inflācija pēdējos gados? Pēdējos 3-4 gados. Līdz ar to tiek prasīts zemāks pielikums algai nekā citkārt tas būtu bijis. Un tad vēl viena lieta, kas varbūt nav pilnībā saistīta tikai ar darba tirgus, ir zemā produktivitāte. Produktivitāte ir zema, diezgan vienmērīga, varētu teikt, daudzos sektoros. Mazāk varbūt eksporta sektorā, bet lielākoties mēs e, redzam zemu produktivitāti. Un visi šie faktori kopā rada tādu attīstību algās, kas ir ļoti, ļoti neliela. Politiskajās sakās varētu teikt, ka būtu jābūt pacietīgiem. Mēs esam pārliecināti, ka inflācija galu galā konverģēs uz nospraustu mērķi, jo mēs redzam, ka ekonomiskie apstākļi uzlabojas. Līdz ar to galu galā darba tirgus šis um, atpalikums mazināsies, bet mums jābūt pacietīgiem, jo visi šie faktori, kas ir bremzējuši algu attīstību līdz šim, kādu brīdi beigsies. Līdz ar to mums jābūt arī uzstājīgiem, neatlaidīgiem uz savu politiku. Mēs nevaram atļauties arī sasteigt lietas, mums jābūt piesardzīgiem. Paldies! Paldies! Kircos kungs. Paldies priekšsarētāji. Prezident Dragī. Privātās Grieķu korporācijas un arī Grieķijas valsts vēlas pilnībā izmantot aktīvu iepirkšanas programmas, kur īsteno ECB, lai nosaktu savas finansēšanas vajadzības un samazinātu aizņemšanās izmaksas. Kādos apstākļos? Uh, šāda pozitīva attīstība varētu īstenoties. Un vēl viens jautājums. Vai plānojat uzsākt jaunu iniciatīvu, kas palīdzētu Grieķu bankām pārvarēt negatīvo ietekmi no 13. gada krīzes? Izskatās, ka pēdējos gados Grieķu banku sektors izjūt spiedienu no Starptautiskā valūtas fonda, uh, kas spiež uz rekapitalizāciju. Kā jūs plānojat risināt šo situāciju? Paldies! Sākšu atbildes otro jautājumu. SSM pieņem savu lēmumu tad, kad plāno to darīt. Nākamā gadā būs stresa testi, iespējams arī pārlikti uz periodu sākumu. SSM principā jau ir nosūtījusi vēstuli Startautiskajam valūtas fondam tieši attiecībā uz e, šādu plānoto rīcību. Kas attiec uz pirmo jautājumu? Es aicināšu jūs atkārtot to vēlreiz, es īsti nesapratu. ļoti krik. Gan Grieķijas privātās korporācijas, gan Grieķijas valsts nepacietīgi gaida iekļaušanu aktīvi iepirkšanas programmā, ko īsteno ECB, lai sektu savus finansēšanas vajadzības un samazinātu aizņemšanās izmaksas. Kad un pie kādiem apstākļiem šāda pozitīva attīstība varētu īstenoties? Kā jūs varat iedomāties, man šis jautājums vairāk kārt ir uzdots. Galvenais šeit ir tas, ka ECB būtu jāveic parāda ilgspējības izvērtējums, kas savukārt būs iespējams tad, kad mums būs skaidra informācija par to, cik lieli ir parāda pasākumi Eirogrupā. Un mums būs jāņem arī vērā riski. Un tikai tad ECB padome var apspriest aktīvu iepirkšanas programmas e, īstenošanu arī Grieķijā. Paldies! Šis bija ļoti interesants monetārais dialogs. Paldies ECB prezidentam Bragī un visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā diskusijā. Tā turpināsies. Ar nepacietību gaidam nākamo monetārās politikas lēmumu kārtu. Paldies visiem! Colleagues, please, may I ask you... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Trešais punkts darba kārtībā. Priekšsarētāji paziņojumi. Tāpat kā iepriekšējos gados, Nacionālā parlamenta pārstāvi ieradīsies ekonu komitejā 10. oktobrī no 15. līdz 16.30 pirms balsojuma komitejā par otro pašinicitīvu ziņojumu par pusgadu, lai apspriestu struktūrālās reformas un fiskālo nostāju, kas tiks īstenot viņu valstīs. Šī gada sanāksmei sekos vēl viena viedokļu apmaiņa, kas sāksies 16.30. pašā dienā attiecībā uz priekšlikumu par kopīgo korporatīvo nodokļu bāzi CCTB un kopējo konsolidēto korporatīvo nodokļu bāzi CCCTB. Ņemot vērā, ka diezgan daudz ir eh, to, kas vēlas apspriest šo jautājumu, eh, tad ir, būs pārstāvi nacionālajiem parlamentiem, attiecībā uz digitālās ekonomikas nodokļu jautājumu arī paldies referentiem, kas eh, būtu gatavi piedalīties. Tālāk par trilo, trialogu iznākumiem. Kā jūs varbūt esat dzirdējuši, Pēdējie divos trialogu eh, sanāksmēs 7. un 12. septembrī par EFSI regulas pārskatīšanu tika panākt eh, vienošanās starp eh, līdzlikumdevējiem attiecībā uz daļu no būtiskākajiem vēl neatrisinātajiem jautājumiem par budžetu, par pārvaldību, par cenām un virkni vēl citām svarīgiem aspektiem. Protams, ka šī vienošanās ir saņēmusi plašu atbalstu Eiropas parlamentā. Uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvs rezultāts. Mēs esam FC kvalitāti uzlabojuši, kā mēs saprotam, padomēji. Tas vēl ir pilnībā jāapspriež un jāpabeidz. pēdējais trialogs ir vēl paredzēts, lai detalizēti noslēgtu un pabeigtu šo vienošanos. Tā kā mēs gaidām, kad pabeigsies diskusijas padomē un ceram, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Lai būtu skaidrība un varētu turpināties investīciju plāna darbība. Un visbeidzot, Mums ir jāapstiprina arī protokols no sanāksmēm, kas bija 30. un 31. augustā un 4. septembrī. Ja iebildumu nav, es uzskatīšu to, eh, šīs protokols par pieņemtiem, tāpēc pāriem pie 6. punkta. Eh, grozījuma izskatīšana Hokmāra kunga ziņojumā par nenodrošinātu parādu instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā. Kā jūs zināt, pēc diskusijām balsošana nesakos, balsošana par šo ziņojumu ir pārcelta, bet mēs uzklausīsim referenta komentārus un pēc tam būs debatas. Balsošana būs, tāpēc projām šobrīd nedodieties, tā gan būs par citiem punktiem, par diviem. Lūdzu, šobrīd vārds Hokmāra kungam. Thank you very much, very much Mr. Chairman. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētāji, pirmām kārtām pozitīvi vērtēju visus grozījumus. Jāsaka, ka ir um, grūti sakstīt kaut kādus tādus lielus politiskus konfliktus. Jāsaka, vairāk te runa par skaidrību un uh, konsekvenci, un dažkārt skaidrības uh, labad ir nepieciešama konsekvence, kas varbūt nav saskaņot ar citiem uh, grozījumiem. Bet uh, tas nozīmē, ka tas ir vairāk tāda tehniska rakstura. Mans mērķis ir. Uh, likt priekšā ierosinātos kompromisus rīt vai varbūt parīt, lai varētu pēc iespējas vairāk risināt šos bažu jautājumus, tāpat laikā nemazinot uh, priekšlikumu skaidrību un konsekventumu. Un svarīgākais, manuprāt, ir, lai mēs panākam tādu skaidrību un lai visi saprot šo hierarhiju. Tāpat arī skatoties uz dažādiem uh, grozījumiem detalizēti, tad redzam, ka nav ierosināts milzīgas izmaiņas. Var teikt, ka pirmām kārtām par eh, iespēju dažādām likumdošanām respektēt to, ka, teiksim, ir dalība valsts, kurām jau ir atbilstoši, atbilstoši tiesiskais regulējums. Es eh, labāk gribētu eh, pieļaut šādas nacionālās eh, atšķirības attiecībā uz to, kā, teiksim, iepriekšējais tiesiskais regulējums eh, ir ticis ieviests. Par eh, to, kad sākas, kad stājas spēkā šis jaunais režīms, nu, es domāju, ka nepieciešama kopējā izpratne, atkal nepieciešama skaidrība un tāda prognozējamība visiem tirgus spēlētājiem. Nākamnedēļ mums būs ēnu referents sanāksmes, un mans nolūks ir tāds, ka tajā sanāksmē mēs cerams varēsim vienoties par visām šīm lietām. Nu, katrā ziņā es ceru, ka neviens nebūs uh, sarūktināts par rezultātu, jo šīs uh, viedokļa atšķirības, kā es teicu, nav tik uh, būtiskas. Paldies referentam, paldies par jūsu darbu, un tik tiešām ceru, ka neviens nebūs sarūktināts un mēs saulēcīgi varēsim uh, balsot, lai varētu oktobra plenārsēdē balsot un uzsākt uh, trialogu. Esmu optimistiski noskaņots, bet uh, skatīsimies, kā būs, uh, kā visnāsies debats. Brērs kungs pirmais. Paldies priekšsādātājiem kolēģi, sveicien arī referentam. Gribu atgādināt, ka mūsu grupa jau no paša sākuma atbalstīja tādu ātru rīcību ar šo dosjē, jo tiesiskais regulējums ir nepieciešams. Visā visumā priekšlikums iet pareizā virzienā, tomēr mums eh, ir nepieciešams debats par ziņojumu, un es ļoti pozitīvi vērtēju jauno laika grafiku mm, šiem debatēm, kā mm, eh, Es uzskatu, ka 69 grozījumi, kas ir mūsu priekšā, tā, tas nenozīmē, ka mums ir kaut kādas politiskas viedokļu atšķirības, ko mēs nevaram atrisināt. Arī mēs esam optimistiski eh, noskaņoti attiecībā uz tām sarunām, kas mums turpināsies nākamajā nedēļā. Pavisam īsi gribētu izgaismot dažus tādus eh, būtiskākos jautājumus eh, grozījumos, kas ir iesniegti no manas grupas. Pirmām kārtām par eh, šo spēkā stāšanos eh, pakāpenisko, kā jau referents teica, ir eh, svarīgi, lai eksistējošie parādi tiktu tātad ņemti vērā un tie tiktu ņemti vērā TELAK un SMRL un MREL aprēķinot. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu šo instrumentu uh, Mm, iekļaušanu jaunajā sistēmā, tātad tie instrumenti, kas jau pastāvē, lai tie tiktu iekļauti jaunajos noteikumos. Tālāk eh, līguma eh, saistību termiņš, tas varētu būt viens eh, gads, viens no galvenajiem termiņiem, lai varētu izmantot šos tēlāk un mrelu parādu instrumentus, tātad tiem būtu jābūt vismaz viena gada garumā. Un Mm, jaunais maksātnespējas uh, reitings attiektos tikai uz tlak uh, un mrelu instrumentiem. Vēl viens jautājums. Nacionālās noguldītāja preferences. Mēs uzskatām, ka šī direktīva nedrīkstētu nekādā veidā skārt šīs nacionālās noguldītāja preferences. Tātad ir jādomā par šo noguldītāju kategorizāciju, kādu šobrīd to pārēc nacionālā likumdošana. Tālāk. E, tas, vai dalība valstī ir um, iespēja rīkoties ātrāk, ja tā to vēlas. Mēs domājam, ka tā tam vajadzētu būt. Tātad noteikti subordinātās e, saistības un kategorizējot pārējos elementus tālāk stāšanās spēkā, mēs uzskatām, ka ātra stāšanās spēkā būtu ļoti vēlama, un esam par divu mēnešu periodu. Uh, Tie galvenie punkti no mūsu puses, tātad grozījumi, kurus labprāt diskutēsim ar eh, citām grupām tuvāko dienu laikā. Paldies! Kā Malkungs no ECR grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies eh, referentam un ēnu referentiem. Es domāju, ka eh, sanāksmes līdz šim ir bijušas konstruktīvas un notikušas sadarbības garā. Uh, par uh, lielajām līnijām, tāda nevienprātība nav. Mana grupa lielā mērā atbalsta uh, priekšlikumu un arī referents ziņojumu, lai veidotu šo jauno kategorizācijas iesniedz pāris grozījums vienkārši, lai šis priekšlikums uh, kaut kādā veidā nemainītu dalību valsti vasāšo sistēmu. It's also important that we ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu uh, juridisko skaidrību, un tas, man liekas, arī atbilst uh, referenta uh, ziņojuma projektam, un uh, man būtu interesanti zināt, kas citām grupām ir sakāms. Protams, būtu labi, ja viņi to atbalstītu, bet, nu, būtu interesanti, kas viņiem sakāms. Ja mēs šo opcijas principu uh, izņemam ārā citiem uh, nolūkiem, nevis tikai MRL, kā, piemēram, zaļo grozījums ir iesniegts, tas ir diezgan produktīvs. Uh, bet katrā ziņā gribētu dzirdēt vēl papildus uh, pamatojumu. Tie, kas prasa, lai um, atrisināšanas iestādes noteiktu augstus uh, līmeņus uh, specifiskiem MRL uh, konkrētās uh, sfērās, nu tad tas varētu būt drīzāk aizņēmums nekā noteikums, jo tad tie noteikumi kļūst ļoti fragmentēti. Varētu varbūt piekrist uh, arī īstenošanas periodam 12 mēnešiem, mm, bet nu, tas tāds sākotnēji doma. Uh, esmu skeptiski noskaņots par grozījumiem, kas prasa, uh, lai Eh, aizdevuma interesanta derivātu īpašībām eh, tiktu šeit eh, ņemti vērā. Nu, varbūt, ka jūs gribētu iet vienā vai citā virzienā, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam iet pretrunā globāliem standartiem. Tāpat arī par General Debt Depositor Preference iekļaušanu. Nu, tas arī ir viens no maniem pārdomu punktiem. Gaidu komentārus no referentu un pārējiem referentiem. Thank you uh, for the ALDE. Paldies, Čerī Kornie no Alt grupas. Nav klāta, cim redzot, nav zālē. Nav no Aldas neviens tad. Labi, goe. Kāds ir klāt? Marita Matijas, Fabio de Mazī vārdā. Šķiet, viņu mēs varam sveikt, viņš ir ievēlēts uh, Bundestagā. Tad Fabio, sūtam sveicienus, Marisa, jums vārds. Paldies, Robert, Eh, jūs zinat, ka neesmu ēnu referente, bet viņš nevarēja būt klāt, jo šodien viņš ir ievēlēts, jo viņš ir ievēlēts um, pat tad amatā Vācijas vēlēšanās, viņam ir labs iemesls, ka mm, klāt nebūšanai. Nodosim viņam sveicienus. Jebkurā gadījumā centīšos izmantot viņa piezīmes uh, un sniegšu ieskatu viņa viedoklī. Paldies uh, referentam par konstruktīvo pieeju. Esam iesnieguši uh, nedaudz, bet ļoti svarīgs grozījums, kas mūsuprāt ir svarīgi, lai Berlīna režīms būtu uzticamāks, kā esam jau norādījuši jau vairāk kārt iepriekš. Uzskatām, ka bankas joprojām ir zem nepieciešamās kapitalizācijas. Un uh, Te ir jādomā par lielām eh, institūcijām, bankām, kas var eh, banku sabrukšanas gadījumā radīt smagas sākas. Diemžēl mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, tāpēc ir eh, ļoti svarīgi, lai bankām būtu pietiekami daudz saistība, kuras var izmantot bēlina procesā, tad, kad situācija ir smaga. Tāpēc mēs prasam, lai tiktu noteikti skaidrs hierarhija beilina eh, iespējām un piekrītam referentam, ka principā viss eh, parāds būtu jāizmanto. Eh, Rekapitalizācijā to, protams, ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Iespējams, visi esam redzējuši, ko presa ir rakstījusi par investoriem, kas apsūdz investorus, pieņemsim, banko populāras risināšanas lietā bankām, investoriem un nodokļu maksātājiem ir nepieciešama juridiska skaidrība. Tāpēc mēs gribētu, lai visi parāda instrumenti, ko izdod bankas un izdos nākotnē, lai tie būtu skaidri subordināti citām saistībām. Nepreferenciālās parāda kategorijas, tie, tam ir jākļūst par jauno standartu parāda instrumentiem. Mēs nepiekrītam referentam, ka bankām vajadzētu ļaut izdot visa veida um, parādu instruments, jo tas tikai radīs uh, sarežģītību un necaurskatāmību kā citas grupas. Mēs arī negribētu, lai tiktu strīk, uh, svītrots uh, viena gada termiņš 20. grozīmā, kas ir ierosināts. Mēs domājam, ka tādā gadījumā investori varētu būt maldināti. Un visbeidzot, domājam, ka mm, šī veco tiesību pārņemšana notiek tad, ja eh, dalībvalsts tiek izvēlējušās šo kontraktuālo subordinizāciju. Un šim priekšlikumam jābūt īstenojumam pēc iespējas ātrāk un uh, gaidam turpmākās diskusijas ar referentu. Paldies. Paldies, Lambert kungs šķiet. Urtasona kunga vārdā. Jā, paldies tik tiešām, Lambert kungs saka, jā, kā jūs uzmanējāt. Parasti aizstājas Svena, bet varbūt arī Ernests. Nav man spāņu valoda ciprā puse, bet nu vienalga. Nolasīšu, cik nu dzīvīgi spēšu kolēģa atzinumu. Ja nu jums kļūst garlaicīgi, tad dodiet man zīmi un tā, lai es pats arī neaizmiegu. Tātad, Gunār, atkal tu to. Nu, es jāsaka, tas jau ir tāds sens mīlestāsts, vai vispār man to vajadzēja teikt. Nu, laikam nevajadzēja. Bet uh, sveicam tevi. Mm, šī sadarbība ar padomi varētu mm, novest pie vienošanās pirmajā lasījumā. Tu pieturies arī pie telak standartiem, ko uzskatām arī par ļoti svarīgu. Uh, Uh, pamatu šim beju in režīmam. Mums ir trīs papildus punkti, ko gribētu pievienot uh, tavam apsvērumam. Pirmkārt nolasīšu, jo neesmu pārliecināts, ka visu pats saprotu. Un tas balsās uz ECB atzinumu prioritārais rankings visiem netirgojumiem uh, saistību instrumentiem un citām prasībām atbilstoši instrumentiem, ko izmanto nefinanšu institūcijas skaidrās naudas pārvaldībā. Tas, laikam, ir nedaudz eh, pret saiteiktajiem. Mums ir nepieciešams rūpēties, lai mēs varētu veicināt eh, bankas eh, atveseļošanu, un tāpēc ir nepieciešams arī šis banku atveseļošanas fonds. Otrām kārtām mēs gribētu tālāk uh, pabeigt uh, subordinācijas hierarhiju, prasot, lai visi e, uh, tirgojumie parādi nākotnē atbilstu ne e, preferenciāliem telek standartiem. Tas ir tas, ko es nesaprotu šajā priekšlikumā, bet kāds man noteikti varēs paskaidrot. Un trešais punkts, ko es tīri labi saprotu, un tas ir tāds, ka tad, kad šie instrumenti, principā mēs runājam par jaunu instrumentu kategoriju, kas ir radīta BRD sakarībā un mainot šo hierarhiju, tātad šiem instrumentiem MIFID izteiksmē jābūt definētiem kā kompleksiem instrumentiem, jo tur ir paredzēta investoru aizsardzība, un nu, šīs klauzulas mums ir uh, absolūti svarīgas. Uzskatām, ka MIFID normas par interešu konfliktu ir uh, jāsaista ar šādu instrumentu pārdošanu. Nu, lūk to arī Ernests un mana komanda gribēja jums eh, paziņot. Ceru, ka neviens nav aizmidzis un izmantosim tagad laiku vēl līdz balsojumam, kas palicis. Paldies! Paldies! Jā, ir bijis arī ļaunāk gājis diskusijās. Marko Valī, paldies! Pateicos uh, Filip par uh, šo izklēdējošo momentu. Ceru, ka jūsu attiecības ar Gunāru turpināsies vēl ilgi. Es eh, gribētu norādīt, ka par, šito, par šo mm, ātro procedūru nu, problēma te nav. Runāt par šo jauno kategoriju, kas ir eh, paredzēta mm, šie nepreferenciālie riski, eh, instrumenti. jādomā par institucionālajiem riskiem un arī riska investīcijām. Mums ir zināmas bāžas par uh, pensiju fondiem un pār uh, eh, apdrošināšanas fondiem, kas tiek investēti šādos instrumentos, un uh, tā tad esam attiecīgi jau runājuši, ka nepieciešams pievērst uzmanību arī mūsu iesniegtiem grozījumiem. Runājot par visu šo paketni, BRD, nu tad um, mēs to visu. Um, esam pauduši savas eh, bāžas un rezervētību tīri no politiskā viedokļa, kā paredzēt vienu tādu apesļošanas sistēmu, kā tas ir darīts iepriekšējā mm, tiesību ietvarā, bez tādas skaidras banku nodalīšanas. Uh, Tātad nav vēl šī banku kategorizācija skaidra, nu tad no mūsu viedokļa politiski tas nav attaisnojami, bet uh, mums vēl būs uh, tālākas padziļinātākas diskusijas, tātad šīs ir piezīmes no mūsu puses. Paldies! Zanīkungs. Paldies, eh, pavisam ātri, pēc tam mums būs detalizētākas diskusijas, gaidīsim solītos kompromisus no referenta. Mm, tā, tad runājot par mūsu grozījumiem par uh, šo ziņojumu, uh, mums ir trīs uh, skaidri mērķi. Pirmais ir mēģināt rast arī BRRD dažus elementus, kaut gan, kā zinu, tur būtu nepiekrītumi šai struktūrai, bet, nu, pēc iespējas mēģināt radīt, nu, tādu kā mm, līmeni instrumentiem, kas varētu garantēt tādu spēcīgāku aizsardzību um, obligācijām un citiem uh, krāju instrumentiem, līdzekļiem, tātad, uh, lai aizsargātu pilsoņu ieguldījumus. Un otrs uh, fundamentāli svarīgs punkts - caurskatāmība. Ir skaidrs, ka šie ir subordinātie instrumenti, ka tiem ir būtisks risks nenodrošināts risks, un tās ir investīcijas, kas varētu būt arī ļoti riskam pakļautas uh, uh, šim uh, privātiem klientam. Tātad šāda instrumenta tirgošana privātu klientiem nebūtu atļaujama, tas būtu diezgan uh, muļķīgi, jo pēc definīcijas nevajadzētu pieļaut uh, šādu instrumentu pārdošanu, to mēs varbūt varam darīt, bet uh, saistot to ar MIFID 2, eh, eh, saistot šo jauno instrumenti, ir eh, īstais brīdis arī šis. Šī instrumenta sakarībā ir jādomā par ne tikai atbilstību, piemērotību šādai pārdošanai, bet adekvāts apdrošinājums, lai riska risks investētājiem būtu atbilstošs instrumentam. Un ja nē, tad eh, starpniekam nevajadzētu būt eh, tātad šajā daļā atļaujā tirgot šo parādu instrumentu. Esam uzklausījuši jau sociālistu pozīciju un šķiet, ka ir svarīgi, lai tad, kad runājam par obligāciju termiņu, tam jābūt vienam gadam, lai nodrošinātu stabilitāti un lai būtu atbilstība arī uh, Eh, normatīviem, kas paredz arī tādu lielāku noteiktību institūcijām, kurām ir jābūt eh, atbilstošām šim jaunam regulējumam gaidām ar nepacietību iespēju tātad konkrētāk un sīkāk strādot pie kompromisiem, ko mums solīja sniegt referents. Paldies! Paldies! Mums ir komisijas pārstāvis eh, Kurinkungs. Pavisam ātri būtu tomēr noteikti ļoti noderīgi uzklausīt arī komisijas viedokli. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Arī mēs esam ļoti pozitīvi noskaņot attiecībā uz uh, padomē un arī parlamentā veikto darbu un uh, gaidām trīspusējās uh, diskusijas trilogos Vai jūs vēlaties, lai es eh, reaģētu uz dažiem no ieteiktajiem grozījumiem un sniegtu savu skatījumu priekšsādātāji? Ja? Labi, tad varbūt paskaidrošu pāris jautājumus eh, no šī priekšlikuma, no komisijas viedokļa, un kāda ir iesniegtie grozījumi. Tātad par noguldītāju preferencēšanu. Šis priekšlikums uh, paredz ļoti skaidru maksātnespējas e, gradēšanu starp kapitāla instrumentiem un e, panādiem, lai uzlabotu eh, Beilina tehnisko iespējamību, un tas nozīmē, ka ir absolūti jānodrošina tādā atbilstība telak standartam, lai nodrošinātu, ka Beilina tad var notikt. Mēs neesam aplūkojuši depozītoru preferencēšanas jautājumu, jo tas ir sarežģītāks jautājums, kur nepieciešams ietekmes novērtējums un rūpīgi apsvērti visi par un pret, jo, kā jūs zinat, ir bankas, banku modeļi un biznesa modeļi, kas atļaujas uz uh, korporatīviem depozītiem, lai izpildītu MRL prasības. Un tāpēc, tad, kad mēs nācām klējā ar priekšlikumu, mēs gribējām ātri virzīties uz priekšu ar maksātnespējas rankingu, parādiem. Gribējām runāt arī par to, bet, nu, varbūt kādā citā priekšlikumā. Tad, kad būsim izvērtējuši visus šos par un pret. Par eh, investoru aizsardzību, par eh, šo aspektu. Mm, te atkal mūsu eh, priekšlikumā ir jārunā par banku maksāt nespējas šo rankingu. Uh, gradēšanu, jo investoru aizsardzība ir ļoti svarīgs aspekts. Mums jau ir mūsu ašo noteikumi, MIFID normas, kas ir pietiekami robustas, un, protams, uzsvars jāliek uz šo normu atbilstoši īstenošanu tā vietā, lai paredzētu grozījums tam. Mums šķiet, ka šīs normas ir eh, gana labas. Un īstenošana varētu būt problemātiska, tāpēc mums nav nekāda spēcīga argumentācija, lai paredzētu kādas konkrētas normas priekšlikumā, izņemot vienu. Un tas ir mūsu priekšlikumā, tā ir uh, risku atspoguļošana, informācijas sniegšana. Tā tad atspoguļot risku, kas nāk uh, līdz ar instrumentu, kurš kvalificējas uh, priekš telak un MRL. Un tas tā vispārīgāk eh, vairāk saistās ar CRR priekšlikumu un um, šiem kritērijiem. Tā tad arī par um, iepriekšējā regulējuma pārņemšanu eh, klauzulu, tur nepieciešama zināma turpināmība. Mēs negribam um, sodīt tās bankas, kuras jau tā labticīgi nodrošina atbilstību tagad. Tas nenozīmē, ka mums nav mm, savs priekšlikums, bet nu centīsimies diskutēt un nākt pie nonākt pie risinājuma. Un tas arī īsumā ir viss mūsu skatījumā par galveniem jautājumiem. Ja ir kādi specifiski jautājumi, tad ar lielāko prieku atbildēšu. Paldies! Paldies! Un referentam vēl gala vārds. Paldies! Pavisam īsi! pirmām kārtām manam ilgtermiņa draugam Filipam, nu viņš tagad man vairs neklausās nemaz. Esam atkal, jāsaka, attālinājušies viens no otra, bet viņam ir tiešām taisnība, ka te ir runa par uh, eh, BRD loģikas ievērošanu, un mēs to daram, lai tā teikt pabeigtu un uh, pastiprinātu šo hierarhiju. Otrām kārtām ir eh, diezgan skaidra izpratne, komitejā, ka mēs runājam arī par iepriekšējo normu spēku esamību un pārņemšanu, šķiet, ka numur viens ir tātad, lai būtu skaidrība. Trešām kārtām, man šķiet ir laba doma, ka mums vajadzētu būt pēc iespējas eh, tuvākiem padomē, lai šī ātrā pātrinātā rīcība būtu iespējama lai varētu rakst dažādas tehniskas eh, risinājumus. Eh, tālāk par šo termiņu Tad, kad šī jaunā maksātnespējas uh, klasa tiek definēta, jā, parāda instrumentam nav viena gada termiņš, tad viņš neizpilda tēlāk prasību. Tas ir skaidrs, bet no otras puses viņš ir pieejams uh, bēlina procesam. Tā tad nav reāli iemesla. Un arī ECB to norāda. Un ierosina, tad mums vajadzētu pieturēties tomēr pie šīs viena gada prasības, jo Ja ne, viens gads, tad labi, telak prasība tiek piepildīta, bet eh, tad tas nav instruments bēlina vajadzībām, bet uh, diskutēsim tālāk par to un mēģināsim panākt vienošanos un nonākt pie kopīgiem secinājumiem. Tā ka paldies visiem par uh, paustajiem komentāriem, paldies visiem ēnu referentiem, paldies. Mēs tad nospraudīsim datumu balsošanai pēc iespējas ātrāk. ar tādu kopīgu domu, lai varētu paziņot oktobrā otrajā plenāru sesijā, tad, lai darbs pēc iespējas ātrāk varētu virzīties uz priekšu. Mm, šis ātrais eh, process, fast track, eh, tas ir paredzēts, lai tas būtu ātrs, bet, protams, tas ir atkarīgs arī no šīs komitejas atsevišķo locekļu darbības. Uh, kuru mēs nevaram simtprocentīgi paredzēt. Tagad pāriesim pie balsošanas. So... Tātad pirmkārt mums nepieciešams pārbaudīt eh, balsošanas sistēmu. Sākam balsot, tad pārbaudam sistēmu. teorico appunto no. Sì. Uh, so, the vote is closed. Beidzam balsot. Uh, okay, so we... Labi, kolēģi, tehnika darbojas. Varam balsot pa īstam par manu atzinumu uzmetumu, saka priekšsēdētājs. Priekšlikums, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzētu regulatīvās kontrolas procedūras izmantošanu, pielāgo līgumu par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam. Mums ir jāievēro īpaša procedūra, nesam saņēmuši papildus grozījumus, bet ir jābalso par referenta grozījumiem. Mēs esam tos sadalījuši pa vairākām grupām. Tagad balsosim par grozījumiem blokā A par pret atturas pieņemti. B bloks par pret atturas pieņemti. C bloks par pret atturas pieņemti. D par pret atturas pieņemti. E par pret atturas pieņemti. F par pret atturas pieņemti. G par pret atturas pieņemti atturas pieņemti. H par pret atturas pieņemti. I par pret atturas pieņemti. J par pret atturas pieņemti. K par pret atturas pieņemti. L par pret pret atturas pieņemti. M par pret atturas pieņemti. Balsosim tagad par visu grozīto komisijas priekšlikumu. Tas būs personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 46 par 1 bija pret, 2 atturējās, pieņemts. Un es ceru, ka arī tikpat um, nadzīgi jūs pieņemsiet visus manus grozījumus arī turpmāk. Priekšsēdētāji, es gan negribēju šeit uh, iejaukties balsošanā, saka Lamberta kungs, bet varbūt nākamreiz mēs varam balsot par bloku bloku. Jā, labi, varam uh, par to palauzīt galvu. Uh, Jā, nu tas attiec uz atšķirīgiem legāliem aktiem, tādēļ mēs gribējām sadalīt tomēr blokus. Katrā ziņā jūs varat būt priecīgs, ka mums nevajadzēja balsot par katru grozījumu atsevišķi, bet nu padomāsim arī par jūsu priekšlikumu, ka vēl vairāk varam pa blokiem salikt šos blokus, ka vēl blokus blokos var salikt. Tagad eh, Marijas Matiešas eh, atzinums nevienlīdzības apkarošana kā instruments darba vietu radīšanai un izaugsmē. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas noraidīts. 45. par pret atturas noraidīts, 46. pār, pret atturas noraidīts, 47. pār, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas noraidīts, 5. kompromiss par pret atturas pieņemts, 57. grozījums par pret atturas noraidīts, 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 64. grozījums pārpret atturas noraidīts, 65. grozījums atsaukts, 7. kompromis pār pret atturas pieņemts, 8. kompromis pār pret atturas pieņemts, 1. kompromis pār pret atturas pieņemts, 11. grozījums pār pret atturas noraidīts, 12. pār pret atturas noraidīts, 13. pār pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 13. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas noraidīts. 17 par pret atturas noraidīts. Otrais kompromis par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par 24. jā, jā. Par pret atturas pieņemts noraidīts, 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 29. par pret izskatās, ka noraidīts. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Viņš balsoja pret noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts, 31. par pret atturas. Jūs bijāt par ETP grupa. 31. pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par visu grozīto atzinumu, sākam balsot. Tas ir personālais balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. 39 par, 9 pret, 1 atturējās. Uh, Matiesas kundze, es varu jūs uzslavēt. Esam beiguši darbu. Nākamā sēde notiks 9. oktobrī. Trijos un 10. oktobrī gan no rīta, gan pēcpusdienā. Nu, vēl visiem jauka pēcpusdiena.